So, first of all, uh, uh, Tātad sākumā vēlētos visus laipni sveikt šodien. Liels paldies, ka esat ieradušies. Tas ir šodien uh, man dots uzdevums atklāt šo uzklausīšanu. Šī ir ļoti svarīga uzklausīšana, jo tā mums ļaus padziļinātāk uh, aplūkot komisijas priekšlikumu direktīvai. Tātad priekšlikums direktīvai uh, saistībā ar seksuālās vardarbības uh, izskaušanu, bērnu seksuālo uh, eksploatāciju un bērnu pornogrāfijas izskaušanu. Jūs, es jau domāju, zināsiet, ka tas ir ciešā saistībā ar 2004. gada lēmumu. No savas puses gribētu vēl uh, pieminēt, ka uzklausīšanas mērķis ir uzklausīt pārējo viedokli un tiešām uh, gaidīsim, uh, kas mūsu viesiem ir sakāms mūsu diskusijā. Tomēr es vēlētos uzsvērt trīs šīs direktīvas aspektus jo īpaši. Manuprāt, tās ir ļoti skaidri noteiktas un ambiciozas prioritātes. Pirmām kārtām soda mēri ir jāpadara efektīvāki, tātad soda mēri tiem, kas paveic šādus noziegumus. Un vēl kāds svarīgs aspekts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, ir um, cietušo aizsardzība un um, drošība šo aspektu stiprināšana. Turklāt mums nepieciešams arī izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju, lai tātad attiecībā uz profilaktiskiem uh, pasākumiem, un te mēs runājam ne tikai par likumdošanu, bet arī par komunikāciju, informāciju, kā arī sociālajiem, sociālajiem pasākumiem. Kas attiecas uz šo direktīvu, tad 2009. gadā Eiropas parlaments vērsās pie komisijas, lai tiktu pārskatīta 2000. Uh, pārskatīts 2004. gada ietver lēmums. Manuprāt, šajā priekšlikumā ir va iekļautas vairākas ļoti interesantas lietas un gribētos īsi pieminēt dažas no tiem. Um, viens ļoti svarīgs aspekts ir vainu pastiprinoši apstākļi. Uh, tad ir arī vēl viens aspekts šajā tekstā, tātad precizēt uh, seksa turismu un konkrētāk pievērsties uh, pasākumiem, kā varētu cīnīties ar šo pieaug, aizvien pieaugošo tendenci. Uh, jārunā noteikti arī par cīņu ar bērnu pornogrāfiju, un ir uzsākušās uh, par šo jautājumu ļoti plašas un karstas diskusijas, un es domāju, ka arī šajā uzklausīšanā mēs varētu daudz jautājumus noskaidrot. Vēl vajadzētu pieminēt priekšlikumu saistībā ar um, to, ka tiešsaistē nepilngadīgie tiek um, izprecināti, un ir vēl tātad tekstā vairākas lietas saistībā ar palīdzību cietušajiem un um, prevencijas pasākumiem. Ļoti bieži jaunus, uh, jauniešus um, viņi var kļūt par cietušajiem divkārši, jo uh, viņi var ciest no vardarbības un pēc tam viņiem ir jācieš arī no uh, masu mēdījiem, kas uh, pārkāpj šo jauniešu bērnu privātās tiesības un uh, Uh, cietušajiem ir jādodas uz um, tiesu, uh, uh, un tiesvedībā netiek ņemts vērā šis īpašais um, mazaizsargātības aspekts. Šobrīd um, tas būtu viss no manas puses ievadrunā, un gribētu aicināt visus runātājus ievērot noteiktos laika termiņus, un lūdzu neturiet ļaunu prātu, ja man nākas jums kādā brīdī uh, um, lūgt izteikties īsāk. Uzreiz tagad sākumā došu vārdu kamē, kamēre Vertas kundzei, kas ir pārstāve no uh, Kultūras un izglītības komitejas Eiropas parlamentā, un viņa šobrīd izstrādā arī atzinumu par šo tēmu. Vārds jums lūdzu. Paldies, priekšādētāji! Es uh, kā uh, referente pārstāv arī kultūras uh, komiteju, un es priecājos par iespēju iepazīstināt jūs ar savu viedokli. Godātie kolēģi, pirms es pievērsīšos tieši atzinumam, es gribētu īsi komentēt trīs jautājumus. Es ļoti ātri sapratu, ka atkal no jauna un regulāri vajag atkārtot, ka uh, bērnu seksuālā izmantošana un seksuālā vardarbība pret bērniem un tā attēlošana ir viena no ļaunākajiem noziegumiem, ko vispār var nodarīt jauniešiem. Un mums ir jāsargā upuri un eh, jā, noziedzniekiem ir jātiek vajātiem. Otrais eh, - seksuālās eksploatācijas un vardarbības attēlošana nekādā veidā nav viens no apziņas brīvības vai preses brīvības elementiem. Un runājot par šo kriminalitāti, par šiem noziegumiem, uh, tiem ir jātiek sodītiem, un internets nav vide, kur valda tiesisks vakums. Ir jābūt uzraudzības uh, infrastruktūrai. Un pašreizējā direktīvā komisija vēlas uh, cīnīties pret uh, šiem uh, minētajiem noziegumiem, un tas, protams, ir ļoti labs mērķis, bet priekšlikums balstās uz uh, tādas premises, ka modernās komunikācijas un to attīstība tikai nāk par labu šai noziedzības izplatībai un dalībvalstis nav darījušas pietiekami daudz, lai ierobežot šo noziedzību. Ir paredzēts atvieglot uh, metodas, kā ir iespējams vajāt uh, uh, šo noziegumu izdarītājus. Uh, ieskaitot arī elektronisku, um, elektroniskas uzraudzības vai noklausīšanās metodas. Bet nav, šajā direktīvā nav pateikts, ka ir vajadzīgs, vajadzīga tiesneša atļauja vai orders, lai varētu vispār šādu um, kontroli vai šādu novērošanu veikt. Uh, un nav arī nekas teikts, ka ir jābūt pamatotām aizdomām. Un kopumā man ir radies jautājums, vai tiešām šis mērķis, ko ir paredzēts sasniegt, vai to vispār ir iespējams sasniegt, ņemot vērā uh, um, pašreizējo uh, teksta variantu. Manuprāt, ir elementi, kur šis teksts ir daudz par vāju, un savukārt citos, citos, uh, citās teksta daļās to varētu nosaukt par uh, zvirbuļu apšaudīšanu ar lielgabalu. Ir nepieciešams ļoti daudz darīt arī bērnu izglītībā, ieskaitot Uh, komunikāciju, ieskaitot uh, prasmes, kā vispār izmantot internetu, kādu informāciju par sevi internetā atstāt. Bērniem ļoti agri ir jāiemācās, lai iemācīties izmantot gan iespējas, gan arī atpazīt riskus, kādi slēpjas internetā. Uh, un bērniem ir jāsaprot, eh, ko var darīt un no kā labāk izvairīties internetā. Es domāju, ka mums ir ļoti liela uzmanība jāpievērš tam, lai mēs bērniem palīdzam atšķirt labo no ļaunā, arī izmantojot internetu. Un arī šeit nevajadzētu izliet netīro ūdeni ar visu bērnu. Katrā ziņā nevajadzētu arī krist tādā galējībā, ka katrs cilvēks, kas uh, pievērš uzmanību bērnam spēļlaukumā, uzreiz tiek uztverts kā noziedznieks. Mēs savā komitejā esam runājuši arī par seksuālās izglītības jautājumiem skolās. Un šobrīd mēs sastopamies ar tādu vecāku paaudzi, kas faktiski vispār nezin un nesaprot, ko viņu bērni internetā spēja izdarīt. Un mums ir vajadzīga daudz labāka informācijas apmaiņa, pieredzes apmaiņa starp dalību valstīm, lai katru reizi nebūtu ritenis jāizgudro no jauna un būtu ļoti labi, ja komisija uzņemtos šeit starpnieka un komunikātoru lomu. Pārāk maz priekšlikumā ir runāts par tieslietu un policijas sadarbību ar jau pastāvošajiem sadarbības tīkliem. Un jādomā, ka neviens uh, eh, internetu pakalpojumu piedāvātājs vai providers nevēlas, lai viņu nosaukums tiktu reklamēts saistībā ar noziegumiem pret bērniem. Mums ir vajadzīgs daudz labāks personālais aprīkojums policijā un uh, citās uh, likuma, citās tiesību aizsardzības iestādēs, lai ierobežotu arī tirzniecību ar nepilngadīgajiem un uh, nepilngadīgo izmantošanu starptautiskā uh, vidē. Un es domāju, ka šeit tagad es varētu pieminēt piemērus, kur komisija diezgan ir izvēlējusies tādus pārspīlētus pasākumus, piemēram, uh, interneta vietņu bloķēšanu vai vispār dzēšanu. Uh, Šeit Eiropas parlamentā um, viedokļi ļoti atšķirās, ko vajadzētu darīt. Manuprāt, Eiropas Savienībā ir tomēr jādod pie, priekšroka pieejai, ka attiecīgais saturs tiek dzēsts, nevis bloķēts, jo bloķēšana nav um, efektīvs līdzeklis, lai uzlabotu bērnu aizsardzību un valstīs, kurās tiek izmantota bloķēšana, um, to var, no tās var izvairīties. 27 sekundēs ir iespējams atrast veidu, kā šo bloku pārvarēt. Un, manuprāt, pašlaik paredzētie pasākumi ir diezgan pārspīlēti arī tādā ziņā, ka interneta uzraudzības iestādes eh, ir iespējams šantažēt atsaucoties uz, um, uz šo kontekstu, kas aizstās ar vardarbību pret bērniem. Un bloķēšana uh, nenovērš attiecīgā satura, attiecīgo attēlu izmantošanu. Būtībā tā ir tikai tāda acu aizmālēšana. Šobrīd pastāv jau vairāki startautiski komunikācijas uzņēmumu sadarbības tīkli, kas uh, spēj sekmīgi sadarboties un vienoties par to, ko vajadzētu izdzēst, un eko internetu uzraudzības tāds sadarbības tīkls ir atzinis, ka 98% no aizdomīgām vai um, lapām, kas satura attiecīgo informāciju, tiek izdzēstas nedēļas laikā. Un mums ir jāatrod kompromiss, ievērojot subsidiaritātes principu ar dalību valstīm, un mēs turpināsim diskutēt par to arī kultūras komitejā. Uh, Ir vēl vairāk punktu, ko es gribētu pavisam īsi pieminēt. Direktīvā ir runa arī par sodiem. Uh, kultūras komitejā mēs esam gandrīz vienojušies par to, ka šos punktus vajadzētu svītrot, jo sodu uh, sistēmas vai šīs uh, tiesu likuma aizsardzības sistēmas ir ļoti atšķirīgas dalību valstīs. Uh, un te ir jāņem vērā dalībvalstu īpatnības. Mūsuprāt, arī definīcija par attiecībā uz bērnu arī ir diezgan tāda neprecīza, un arī šeit dalībvalstīs ir dažādi viedokļi. Mēs strīdējāmies arī par to, vai juridiskās personas arī var saņemt sodu par noziegumiem šajā kontekstā. Jautājums ir neatrisināts, kā izturēties pret uzņēmumiem, jo juridiskās personas aiz tām vienmēr stāv arī uh, fiziskās personas. Un jautājums ir, kā mēs varam um, nodrošināt to, ka tiek tiesāts uzņēmums un kā var iekasēt soda naudas. Jūs redzat, ka šī tēma ir ārkārtīgi plaša un daudzplākšņaina, un grūti ir to visu tā izsmeļoši uh, aprakstīt, bet es ceru, ka šajās divās dienās es arī varēšu dot ieguldījumu diskusijās. Paldies! Grazie, Petra. Eh, la parola... Liels paldies, Petra. Tagad došu vārdu Marinai Janaku Dakis kundzei, kas ir sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības uh, komitejas pārstāv. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Neskatīšu gan šo ziņojumu pilnībā, jo tur ir ļoti daudz detaļu un tas ir arī pieejams sabiedrībai. Uh, tiešsaistē, bet pieskaršos tādām svarīgākajām lietām. Uh, bērnu vardarbība pret bērniem ir ļoti smags noziegums, jo īpaši, kad tas notiek seksuālā, um, tātad ar šo seksuālo aspektu, kad uh, tiek uh, izveidot video un bērnu pornogrāfija ir uh, kaut kas tāds, par ko mums visiem ir atbildība pasargāt mūsu bērnus pasaulē. Tehnoloģijas nepast, pastāvīgi attīstās, tādēļ mums nepieciešams reaģēt un aizsargāt mūsu bērnus. Man prieks par komisijas visaptverošo priekšlikumu, kurā ir izpratne uh, tam, ka ir nepieciešama jauna pieeja. Un esmu skatījis šo priekšlikumu 3P tā sauktajā um, aizsardzība, prevencija un uh, uh, profilakse, bet sākumā vēlētos runāt arī par teksta redakciju un definīcijām. Komisijai uh, tā tad ir parādīts, ka bērns ir ik viens, uh, ik viena persona, zem, ast, kas jaunāk par 18 gadiem. Mūsuprāt, tas ir pārāk plaši, mums tomēr vajadzētu uh, runāt par bērniem, kas nav sasnieguši šo piekrišanas vecumu. Uh, un tiem, kur ir sasnieguši, bet nav vēl pilngadīgi un viņiem nepieciešama aizsardzība. Uh, Manā atzinumā, tāpat kā komisijas priekšlikumā, ir izmantots termins bērnu pornogrāfija tā vietā, lai izmantotu terminu bērnu um, izmantošanas attēli. Šeit ir atšķirība, jo šie attēli tomēr ir plašāks uh, termins, un uh, tur tie var būt saistīti ar ne tikai seksuālu raksturu izmantošanu. Turklāt mēs arī skatījāmies uh, kāda ir uh, tiesiskā terminoloģija šajā jomā, un mūsuprāt, uh, skaidrības dēļ vajadzētu saglabāt šādu teksta redakciju. Nu, es vienkārši zinu, par to notiek diskusijas. Kas attiecas uz prevenciju, ja profilaksi, uh, es domāju, ka visi jau zināsim, ka komisijas priekšlikumā uh, viena no uh, tādām viskarstāk diskutētajām tēmām ir uh, šo tiešsaistes tīmekļa vietņu bloķēšana vai dzēšana. Uh, Un es gribētu piekrist, ka gala mērķis mums ir tātad izdzēst jau pašā avotā šo informāciju, bet, ja tas nav iespējams, tad vajadzētu izmantot bloķēšanu. Bloķēšana jāizmanto kā papildus instruments um, mūsu kopējā ieroču arsenālā. Mēs nevaram aizmirst, ka uh, tas rada bērniem papildu stresu, tātad zināt, ka šo attēlu internetā var tomēr lejuplādēt. Tādēļ nepieciešams izmantot abas metodes un nevaram uh, izslēgt vienu, kamēr gaidam, lai otra iedarbotos. Kas attiecas uz aizsardzību, tad šeit esam uh, uzsvēruši, ka nepieciešams izglītojušas kampaņas gan bērniem, gan arī vecākiem. Uh, panikas pogas, uh, uh, tātad pogas sociālajos tīklos ir ļoti būtiska, un mums nepieciešams pārliecināties, lai tiktu. Uh, Uh, veiktas arī pārbaudas saistībā ar bērniem, kam uh, maksā par um, šāda, šādu nod, nodarbi. Turklāt mēs nedrīkstam arī aizmirst to, ka bērni paši reizēm ir um, šie nodarītāji un viņus attieksme pret viņiem nevar būt tāda pati kā pret pieaugušajiem, kas ir šo noziegumu pastrādātāji. Uh, Attiecībā uz um, kriminālu vajāšanu, manuprāt, komisija šeit ir gājusi nedaudz par tālu, iekļaujot konkrētus sodus. Mūsuprāt, dalībvalstīm šeit vajadzētu ļaut rīcības brīvību, tomēr tas nenozīmē, ka dalībvalstīm nevar notikt labās prakses apmaiņa attiecībā uz sodu piemērošanu. Un um, šim tiesas procesam vai vajāšanai uh, vajadzētu būt um, pieminētai arī uh, uh, programmās um, seksuāl, seksuāliem noziedzniekiem, un mēs vēlētos, lai tiktu panākta um, šī at, atbildības stiprināšana. Attiecībā uz ģimeni nepieciešams atcerēties, ka arī uh, nodarītāja ģimene bieži vien ir cietušie, kur, uh, kurus um, ietekmējas lielā mērā nodarītāja rīcība. Protams, mūsu prioritātei ir tāpat jāpaliek bērnu aizsardzībai, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka profilaks ir labākais aizsardzības veids. Mēs nedrīkstam novirzīties no tādiem svarīgiem um, jautājumiem, kā internets, pamatojoties tikai uz personisko brīvību vai izteiksmes brīvību. Un šeit mēs, mums vajadzētu izvēlēties vienotu pieeju visām dalību valstīm. Bērnu var, vardar, bar, vardarbība pret bērniem vai bērnu izmantošana ir globāla problēma, tādēļ tā ir jās, jā, arī jārisina vienotā veidā. Marina, ehm, adesso passiamo eh, diciamo alla sessione. Paldies, eh, Marina. Tagad pāriesim pie eh, sanāksmes. Tad, tad eh, eh, Malstrēm eh, kungs nevarēja piedalīties, tātad es dodu vārdu Marijai Asenjusai. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es ļoti priecājos par iespēju uzstāties un uh, Arī komisāra Malmstrēm ļoti būtu gribējis piedalīties, bet viņa, bija, viņa šodien ir darbā ārpus Brīseles. Es eh, jums eh, pastāstīšu komisijas eh, nostāju, gatavojot šo direktīvu, un arī par, pastāstīšu par direktīvas pamatnostādnēm un arī argumentus par kritiku attiecībā uz internetu bloķēšanu. Es domāju, ka nevajag skaidrot, kāpēc ir vajadzīga Eiropas līmeņa rīcība pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu. Eh, tie ir ne tikai eh, noziegumi, bet eh, tie ir noziegumi pret vis neaizsargātāko sabiedrības grupu, ko sabiedrībā ir juridisks un likumīgs pienākums aizstāvēt. Eksperti mums e, dos vairāk informācijas par šo nozari, bet daži fakti - 10 līdz 20 procenti bērni ir pieredzējuši kaut kādu seksuālu noziegumu, ir e, simtiem e, bērnu pornogrāfijas lapu sociālās sarunu telpas tiek izmantotas eh, arī bērnu ļaunprātīgai izmantošanai un arī eh, stāsti par bērnu seksuālu izmantošanu par nelaimi tiek izplatīti. Priekšlikums ir ļoti ambiciozs un tas satur priekšlikums ne tikai par kriminālu vajāšanu, bet arī par noziegumu profilaksi un cietušo bērnu aizsardzību. Uh, Šie tie trīs pamati, ko minēja iepriekšējā runātāja. Tātad par kriminālu vajāšanu, profilaksi un aizsardzību. Lai nostiprinātu kriminālu vajāšanu, dalību valstīm tiek eh, lūgts sagatavot apmēram 22 eh, noziegumu sarakstu un sodus uh, Šie sodi attiecas uz, dažādu seksuālās uz dažādām seksuālās eksploatācijas formām, īpaši uz jaunajām, pateicoties eh, jaunajām tehnoloģijām, piemēram, ļaunprātīga izmantošana eh, sociālo sarunu telpās, arī pornogrāfijas apskatīšanu, to eh, neielādējot savā datorā, kas varētu būt grūti izsekojams. Tālāk ir arī ar webkameru palīdzību tiek eh, raidītas filmas, kur bērni tiek izmantoti ļaunprātīgi. Policijai būtu eh, jā, jābūt spējīgai iesaistīties šajos eh, pedofilu tīklos, protams, ņemot vērā tiesisko kārtību, un ir jābūt iespējai turpināt eh, procesu pat tad, ja bērns eh, atsauc savu iesniegumu. Un ir jānodrošina, ka eh, noziegumi tiek sodīti pat tajos gadījumos, kad bērni tikai pēc daudziem gadiem uzdrošinās par tiem runāt arī būtu jābūt iespējai eh, sodīt noziedzniekus, ja viņi izdara noziegumus ārpus Eiropas Savienības. Eh, Tik daudz par kriminālu vajāšanu, par aizsardzību. Priekšlikums eh, nostiprina pieeju juridiskajai palīdzībai un īpašajiem pārstāvjiem, kas palīdz cietušajiem. Arī ir noteikts, kā eh, sagatavot policistus, eh, lai nopratinātu bērnus tādā veidā, kas nerada jaunas traumas. Un ļoti nopietni ir jāstrādā pie tā, lai atklātu bērnus, kas ir bijuši seksuālo noziegumu upuri. Pēdējais eh, lielais bloks ir profilakse. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šādi noziegumi vispār nenotiktu, uh, un tas ir visgrūtākais uzdevums no visiem trījiem. Svarīgi ir bērniem iemācīt atpazīt situācijas, kad viņi var kļūt par upuriem. Ir jau vairākas programmas, piemēram, Dāfna un drošāks internets šeit, bet eh, priekšlikums vēl parāda citus pasākums, ņemot vērā to, kas ir likumīgi atļauts. Pirmkārt, pētījumi rāda, ka ir uh, speciālas uh, programmas uh, līkuma pārkāpiem, kas samazina atkārtotu noziegumu iespēju. Šādas programmas ir būt pieejamas gan tiem, kas ir jau izdarījuši līkuma pārkāpums, gan tiem, kas vēl nav, bet kas domā, ka varētu būt tāda iespēja. Tālāk likuma pārkāpējiem būtu jāizliet strādāt ar bērniem, un ja viņiem tas nav atļauts vienā valstī, tad ir jāizliedz arī citās. Tātad informācija ir jābūt savstarpēji atzīstamai un apmainītai, jābūt informācijas apmaiņai. Beidzot, arī ir mēģināts ierobežot internetā bērnu pornogrāfijas izplatību, un 21. pants ir uh, saņēmis uzmanību, varbūt lielāku, varbūt nekā tai pienākas, jo arī pārējie pānti ir svarīgi. Bet īsumā par šo 21. pāntu. Mēs nerunājam šeit par par fotogrāfijām tā ir atsevišķa problēma. Katru dienu apmēram parādās 200 jaunu, ļaunprātīgi izmantotu bērnu e, fotogrāfijas, un šīs fotogrāfijas kļūst aizvien detalizētākas un varmācīgākas. Un pastāv uzskats, ka no šīm fotogrāfijām ir ļoti liela ienākuma, tātad tās tiek e, izplatītas ļoti profesionālā līmenī. Dalībvalstīm ir pienākums uh, izņemt uh, bērnu pornogrāfiju no internetu un nodrošināt uh, arī iespēju bloķēt lietotāju pieeju lapām, kas uh, izplata pornogrāfiju. Tātad komisija neiesāka bloķēšanu kā alternatīvu dzēšanai, bet bloķēšana ir kā alternatīva papildus pasākums, un nav runa par lietotāju bloķēšanu vispār, ka tikt bloķēta pieeja internetam, bet tikai tām lapām, kas izplata bērnu pornogrāfiju. Dzēšana ir no interneta ir svarīgākais, to visi atzīst, bet tā ir grūta, jo dažreiz pat neiespējama jo šie materiāli tiek uzglabāti trešajās valstīs vai pārvietoti no vienas valsts uz otru. Komisija ir apņēmusies strādāt ar trešajām valstīm, un eh, komisāri Malmstrēm runāja par šo tēmu gan ar ASV, gan ar Krieviju. Tomēr pēc mūsu domām arī piesbloķēšana ir svarīgs papildus pasākums. Eh, reāli eh, bērnu pornogrāfiju var samazināt tikai apvienojot bloķēšanu un izdzēšanu, un tādā veidā būtu mazāk ienākumu no šīs izplatīšanas, un arī upuriem būtu mazāk e, riska, e, mazāk traumas, ka viņu attēli tiek izplatīti, un arī būtu mazāk riska nejauši uzdurties šādiem attēliem un e, komisija cer uz tālāku diskusiju un ceru, ka šī direktīva tiks drīz pieņemta. Paldies! Okay. Okay. Okay. Uh, la... Paldies! Tagad vārds Danielam Floram. Viņš pārstāv Eiropas Savienības padomi prezidentūru. Es lūkšu tomēr visus runātājus ieņemt vietas, tātad. Um, Un tagad lūdzu vārds Danielam Floram. Paldies, Anģelīlī kundze. padomas vārdā es gribētu teikt paldies komisijai un arī sevišķi jums kā referentai par to, ka jūs organizējat šo uzklausīšanu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājumu loks. Tam ir arī liela politiska nozīme gan uh, padomē, gan dalību valstīs. Jūs zināt, ka pašlaik uh, es padomas vārdā nevaru jums pateikt, ar ko noslēgsies diskusijas padomē, jo tās vēl nav beigušās. Bet, protams, ka šis tēmu loks ir viena no prioritātēm arī Beļģijas prezidentūrē. Un mēs esam darījuši visu iespējamo, lai diskusijas notiktu bez kavēšanās, raiti, un lai mēs varētu uh, arī padomes līmenī um, bez kavēšanās noskaidrot neskaidros jautājumus un domstarpības, lai nonāktu pie uh, kompromisa, pie vienota viedokļa, ko prezentēt Eiropas parlamentam. Oktobrī jādomā, ka mums būs jaunie noteikumi gatavi un jā, jācer, ka novembrī un decembrī uh, Beļģijas prezidentūras vadība cer līdz gada beigām nonākt pie vienotas pozīcijas. Un es ceru, ka parlaments ar padomas pārstāvjiem tiksies vēl līdz uh, šī gada beigām. Bet precīzu kat, datumu es pateikt nevaru. Es gribētu runāt par divām lietām. Uh, Pirmkārt, ir elementi, par kuriem notiek diskusija padomē, un tad pievērsīšos dažiem tādiem sarežģītākiem jautājumiem. Pirmais par tiem elementiem diskusijā, kas šobrīd tiek apspriesti padomes eh, sanāksmēs. Protams, ka šis instruments, šī direktīva ir tāds specifisks instruments un ir jāņem vērā četras lietas. Pirmkārt, mēs runājam par kriminālu vajāšanas iespējām, un uh, mēs esam izvēlējušies tādu holistisku pieeju, bet, protams, ka mums uh, šīs tēmas specifiski uzliek ierobežojumus tieši šī krimināla vajāšanas uh, līdzekļa dēļ. Tas mēs runājam šeit par nemateriālām tiesībām. Uh, Otrs svarīgi ir, lai dalība valstis rīkotos saskaņoti, sevišķi ņemot vērā pamatlēmumu, kas uh, tika pieņemts 2003. gadā un arī Lancerotes konvencija. Uh, e, mums ir jābalstās uz tā, kas mums jau ir, nevis jāizgudro viss no jauna. Un trešais par to arī viena no runātājām jau minēja. Uh, Viens no svarīgajiem elementiem ir jauno tehnoloģiju, sevišķi interneta loma un nozīme, izstrādājot nepieciešamos bērnu aizsardzībai nepieciešamos pasākumus. Un pēdējais, arī to jau pieminēja kāds no iepriekšējiem runātājiem, pastāv lielas atšķirī, atšķirības. Proti, lielāko daļu noziedzīgo nodarījumu jau uh, tie tiek sodīti, izmantojot tos instrumentus, kas jau ir. Bet kopumā uh, soda līdzekļi ir um, nu, ļoti dažādi, un mums ir jāvienojas par par pasākumiem ņemot vērā šo eh, nodziedzīgo nodarījumu specifiku. Jautājumi, kas ir tādi izteikti delikātas dabas, ir sekojoši. Kā nošķirt uh, to, kas ir likumīgs un kas nav likumīgs, runājot par bērnu vai pusauģu uh, seksualitāti un tās attīstību, cik tālu mēs šeit pieļaujam cilvēku autonomiju, patstāvību ka, un kā nošķirt uh, šajā, šajā kontekstā noziedzīgi nodarījumi, kas tiek izdarīts ar bērnu. Otrais elements ir informācijas apmaiņa par to, kā novērtēt uh, attiecīgu, attiecīgu rīcību. Šeit mēs jau esam panākuši lielu progresu uh, soda. Tātad sodu reģistrī jau spēj zināmā mērā apmainīties ar informāciju, bet, protams, ideāls, ideāls stāvoklis vēl nav. Vislabākajā gadījumā būtu tāda jāpanāk sadarbība starp dalību valstīm un jāpanāk daudz lielāka saskanība, jo, protams, ka tiesu sistēmas dalību valstī ir atšķirīgas, un šeit nav viegli nonākt pie vienotas pieejas. Viens no svarīgākajiem un grūtākajiem jautājumiem ir jautājums par tiesu atbildību. No vienas puses seksa turisms, no otras puses ir vajadzīgas pilnvaras darboties ārpus savas valsts un e, šiem noteikumiem arī ir jātiek harmonizētiem, jo arī šeit pastāv lielas atšķirības starp dalību valstīm, un te ir jāpanāk līdzsvars, balans, lai varētu gan vajāt tos, kas nodarbojas ar seksa turismu, gan arī ņemt vērā attiecīgo dalību valstu likumdošanu. Un pēdējais par tīmekļa vietņu bloķēšanu Arī šeit pastāv atšķirības starp dalību valstīm, un dalību valsts izmēro, izmanto atšķirīgus instrumentus, un arī tehniskie aspekti šeit ir būtiski. Pasākumi, kas ļoti skaisti izskatās eh, melns uz balta, praksē mēdz būt visai grūti īstenojami. Bet tie ir pasākumi, ko var risināt, ko vajag risināt, protams, atrisinot juridiskos un tehniskos jautājumus. Diskusijas padomē nav vieglas un arī nebūs vieglas un vienkāršas, bet mēs esam apņēmušies panākt labu rezultātu arī mūsu, jau mūsu mandāta periodā. Paldies! Paldies, Flora kungs! Un paldies! par jūsu ieguldījumu. Tagad došu vārdu Šarmas kundzei. Viņa pārstāvēs Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Um... Labdien! Protams, ka pastāv tādas briesmas, ka mēs atkārtosimies, tādēļ mēģināšu izvairīties no tām lietām, kuri jau tika, kuras tika jau pieminēts, bet tomēr vajadzētu atgādināt, ka 21. gadsimtā Eiropā uh, Ļoti žēl, ka mūsu bērni, lai kur pasaulē arī nebūtu, nav uh, tātad droši. Un Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kur esmu šī dokumenta referente, protams, ka komiteja nosoda jebkādu uh, vardarbību pret bērniem, un esam arī izmantojuši pilsoniskās sabiedrības eksperts, lai varētu viņu palīdzību, lai varētu atspoguļot pilsoniskās sabiedrības viedokli. Uh, Uh, šo noziegumu smagums, tas, cik bērni ir neaizsargāti, mēs nekad šos aspektus nedrīkstam novērtēt par zemu pasaulē. Un tādēļ mums vajadzētu uzdot jautājumu, un to nevajadzētu darīt vēlreiz, bet vajadzētu tātad aicināt tās dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas pa Eiropas Savienības padomas konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālā vardarbību un uh, UNCOC um, šī protokola um, ratifikāciju. Un tas tātad arī dod iespēju Eiropas Savienībai parakstīt šos dokumentus, tātad gan konvencijas uh, un visus pārējos arī Lisabonas līguma ietvaros. Esam jau komentējuši specifiskos direktīvas pantus, kurus mūsuprāt vajadzētu pārskatīt, bet konkrētāk vēlējos vēl dažiem jautājumiem pieskarties. Pirmkārt, tātad profilaksei ir jābūt būtiskai. Un tā ir jāskat arī paralēli likumdošana. Tas ir uzsvērts kā viens no uh, direktīvas galvenajiem mērķiem, un vairāk pie tā vajadzētu piestrādāt, jo īpaši izmantojot pilsonisko sabiedrību un uh, dažus no šiem mehānismiem. Mums ir nepieciešama platforma, lai varētu būt iespējama labās prakses apmaiņa gan likumdošanas, gan arī nelikumdošanas mehānismi, lai izstrādātu metodoloģiju un apmācības. Tas nozīmē, ka nepieciešama lielāka sadarbība ar sociālajiem partneriem, NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai varētu iz, veicināt e, izglītību un apmācības vietējā līmenī. Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina Eiropas Savienības institūcijas, kuras mūsuprāt ir ļoti spēcīgā un privileģētā pozīcijā, lai uzliktu tātad spiedienu, izdarīt spiedienu uz trešajām um, valstīm, jo īpaši tām, kas ir ietekmīgākas - Krievijā, ASV, Kanāda, Austrālija, lai tiktu dzēstas um, tīmekļa vietnes, kurās ir bērnu pornogrāfijas materiāli. Eiropas Savienībai ir jāuzsver un jāpieprasa arī atbildīga rīcība no ICAN, kas tātad ir atbildīga par visām tīmekļa vietnēm pasaulē. Un sāksim, protams, ar mūsu pašu dārziņu, jo Eiropā ir ļoti daudz uh, tīmekļa vietnu, vietņu, kurās ir bērnu pornogrāfijas materiāli. Mums šis jautājums ir jārisina un nav nekādu tehnisku iemeslu, kādēļ šīs tīmekļa vietnes nevarētu uh, Eiropas likumdošanā noteiktajā kārtībā uzreiz dzēst. Un arī mēs, kā, tāpat kā jau tika minēts, tā tad aicinām to, ka uh, vietnes ir jāatdzēš un bloķēšana ir jāpieļauj tikai tad, ja bloķ, uh, e, dzēšana nav iespējama. Mēs uzskatām, ka nepieciešams arī diskutēt par um, minimālo seksuālā, tātad dzimuma piekrišanas vecumu Eiropā. Tas ir jāņem vērā arī imigrācijas kontekstā un ņemot vērā, ka arī sabiedrībā vainī, main, vērtības mainās, mums nepieciešams diskusijas par šiem jautājumiem. Un mūsuprāt, komisijai vajadzētu arī pārskatīt definīcijas, kas tiek izmantotas pie terminoloģijas. Un šeit man ir daži piemēri, daži jau gan arī tika minēti iepriekš. Uh, uh, child pornography, šis termins bērnu pornogrāfija, to vajadzētu aizvietot ar child sex abuse uh, images or materials, tātad uh, ar vardarbības uh, attēliem, jo pornogrāfija var um, jaukt ar erotiku, bet mēs šeit par erotiku nerunājam. Sekstūrisms um, tika izmantots, bet turismam asociācijas ar brīvdienām un uh, um, izklaidēšanos, bet mēs nedrīkstam šeit uh, radīt tādu nepareizu iespaidu. Eiro, uh, arī Eiropas ekonomiskā un sociālo lietu komiteja um, uzskata, ka nepieciešams skatīt šo dokumentu šajā kontekstā, un uh, te vajadzētu runāt arī par sieviešu dzimumu orgānu um, izkropļošanu, kas uh, direktīvā nav atspoguļota. Turklāt vajadzētu ieviest arī laika, vienots laika termiņus visās dalībvalstīs, kas netiek darīts, un Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja uzskata, ka um, tā tad um, būtu jāņem vērā arī brīdis, kad cietušais sasniedz 18 gadus. Daudz NVO jau strādā pie šiem jautājumiem, tādēļ mēs arī atzīstam un uh, pateicamies NVO par visu darbu, kas ir paveikts, lai aizsargātu bērnus visā pasaulē. Tomēr mēs arī uh, gribētu pateikties Eiropas Savienības padomei, um, pārējām institūcijām, arī ANO par likumdošanas mehānismu izstrādi. Uh, Protams, darba mums ir vēl daudz, un mums vajadzētu patiešām koncentrēties, un mēs nedrīkstam izmantot nekādas atrunas. Liels paldies parlamentam par to, ka esat um, norganizējuši šodienas diskusijas, jo pilsoniskās sabiedrības balss šajā procesā ir ļoti svarīga. Liels paldies! Grazie. E, la parola adesso a eh, Maria Mor. Paldies. Tagad vārds eh, Marijai Amorai Estebanisai, kas pārstāv pamatiesību aģentūru. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties eh, Tiesību un brīvību komitejai par to, ka eh, pamatiesību aģentūrai bija iespējams piedalīties šajā diskusijā par pasākumiem pret eh, bērnu seksuālo izmantošanu. Eh, pamatiesība aģentūra apsveic priekšlikumu, eh, jo pastāv informācija par bērnu pornogrāfijas materiāliem Eiropas Savienībā. Priekšlikums apskata bērnu tiesību aizsardzību, kas ir īpašā eh, aģentūras eh, pārziņā, un aģentūra arī eh, strādā pie cieņas pret privāto dzīvi un privāto datu aizsardzību. Savienībai ir pienākums nodrošināt augsta līmeņa drošību un cīnīties pret noziedzību, un arī ir Eiropas eh, parlamentam un padomē ir iespēja noteikt minimālos eh, kritērijus noziegumu eh, un sodu definēšanai. Priekšlikums arī nosaka, ka bērniem ir vajadzīga īpaša aizsardzība un bērnu ļaunprātīga izmantošana ir smags noziegums. Priekšlikums arī saskan ar citām Eiropas Savienības politikām, kas aizstāv bērnu tiesības. Un bērniem ir eh, tiesības uz eh, aizsardzību un nav pieļaujams eh, nekāda ļaunprātīga izmantošana. Bērnu interesēm ir jābūt svarīgākiem mērķim. Bez tam Eiropas Savienības līguma trešais pāns uh, nosaka, ka Savienībā ir pienākums aizstāvēt bērnu tiesības. Eiropas eh, tiesa lietā Eiropas eh, parlaments pret eh, Eiropas Savienības padomi nosaka, ka bērnu tiesību konvencija ir svarīgs starptautisko tiesību instruments. Tas nozīmē, ka arī visas dalību valstis piedalās eh, protokolā, kas nosaka cīņu pret eh, bērnu pornogrāfiju un bērnu prostitūciju, lai gan visas eh, dalību valsts vēl nav to ratificējušas. Bez tam būtu jāatceras, ka cīņa pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu ir svarīgs jautājums, un vēl ir parakstīts vēl viens dokuments, kurš tiks drīzumā ratificēts. Tāpēc eh, cīņa pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu tagad ir uzskatāma par pienākumu. Eh, tāpat arī šie pasākumi atbilst eh, privātās dzīves aizsardzībai atbilstoši pamatiesību konvencijai. Priekšlikums eh, prasa līdzsvaru eh, starp vairākām pamatiesībām. Ir atsauce uz ieteikums vērtējumu, kas ir izdarīts 2009. gadā. Tomēr tā kā esošais priekšlikum, esošais priekšlikums satur svarīgus eh, elementus, eh, piemēram, attiecībā uz kriminālu sodiem un nosaka arī dalību valstu pienākumu eh, dzēst interneta lapuses, kas satur vai izplata bērnu pornogrāfiju. Šeit ir vajadzīgs attiecīgs ieteikums vērtējums. Iespēju ko dod internets, ir jānodrošina, un tajā pašā laikā Eiropas pilsoņu pienākums ir noteikt, kas eh, ir interneta saturs un kāds saturs eh, pārkāpj citu sabiedrības locekļu eh, tiesības. Tātad ir jānodrošina, lai apkarojot nelikumīgo eh, saturu, kas aizskar citu brīvību, netiktu pieļauti nekādi brīvības eh, pārkāpumi. Eiropas konvencijā ir skaidri noteikts, kas ir uzskatāms par saturu, kas pārkāpj citu eh, tiesības. Sabiedrības institūcijām ir jāseko uh, Eh, krimināla vajāšanas gaitai, lai tā netiktu ļaunprātīgi izmantota. Eh, tas nozīmē, ka nedrīkst aizskart eh, izteikšanās brīvību, izmeklējot šos noziegumus internetā. Ir vairākos pantos minēta apzināta eh, pārkāpēja rīcība, tas ir svarīgi eh, nosakot interneta eh, lietošanu noziedzīgos nolūkos. Interneta lietošanai ir vajadzīgas tehniskas zināšanas, un ne visiem tās ir. Ir noteikta arī prasība, ka nedrīkst apzināti iegūt eh, pieeju eh, materiāliem, kas eh, aizskar bērnu tiesības. Tātad pastāv arī risks izdarīt atkārtotus pārkāpumus. Un ir noteikumi par uh, saturu uh, un informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Uh, šeit varētu tikt izmantot šī informācija no dažādām valstīm, tādā veidā aizsargājot tiesības un nodrošinot likuma pārkāpēju vajāšanu arī ir jāņem vērā programmas, kas ir paredzētas eh, likuma pārkāpējiem. Šīs eh, programmas tātad, dalībvalstīm ir pienākums eh, veikt vajadzīgos pasākumus, lai šie notiesātie piekrīt dalībai programmās un viņiem ir paredzēts tiesības atteikties, un arī viņi tiek informēti par sēkām atteikšanās gadījumā. Tomēr eh, izvēlei ir eh, jābūt eh, paša cilvēka rokās. Tātad cilvēks var pats pieņemt informētu lēmumu cietušo aizsardzībai ir jābūt eh, svarīgākajām apsvērumam un eh, tam ir jāņem virsroka par eh, iejaukšanās programmām. Par cietušo bērnu aizsardzību krimināla izmeklēšanā 19. pāns nosaka, ka cietušiem bērniem tiek iecelts īpašs pārstāvis. Un šis noteikums ir spēkā arī tad, ja e, bērns ir atsevišķi, viņš ir atšķirts no savas ģimenes. Pārunas e, ar bērniem ir jāizdara e, piemērotās telpās un tālāk par bērnu pornogrāfijas lapu bloķēšanu ir jānos, ir steidzami jābloķē šīs eh, lapas, nešķirojot dažādas eh, satura eh, formas, kas pārkāpj citu brīvību. Tomēr jebkurai uh, bloķēšanai ir jābūt minimālai, lai aizsargātu interneta lietotāju tiesību uz izteiksmes brīvību. Arī varētu precīzāk izteikt 21. pāntu, piemēram, tur ir runāts par eh, minimālo bloķēšanas ierobežošanu pēc nepieciešamības, bet varētu izteikt ka bloķē tikai eh, saturu, eh, kas satur bērnu pornogrāfiju. Bez tam satura eh, izvietotāji un piedāvātāji ir ne tikai jāinformē, bet arī viņiem ir jābūt iespējai pārsūdzēt bloķēšanu atbilstoši garantijām, kas varētu būt noteiktas priekšlikumā priekšlikums ir svarīgs eh, instruments ne tikai kriminālu likumu uzlabošanā, bet arī pamatiesību aizsardzībā, un pamatiesību aģentūra cer, ka eh, šis priekšlikums tiks pieņemts, un mēs uzskatām, ka vajadzētu periodiski pārskatīt direktīvas ieviešanu, lai pārliecinātos, ka direktīva nelabēlīgi neietekmē pamatiesības aģentūra sekos direktīvas ieviešanai sadarbībā ar citām Eiropas Savienības institūcijām. Un mēs ceram uz tālāku sadarbību. Paldies! Grazie! E Paldies! Paldies! Es gribētu visus runātājus lūgt iedot komitejas sekretariātam eh, jūsu runas, lai mēs tās varētu pēc tam izmantot kā publikācijai. Tad mēs izstrādāsim ziņojuma projektu. Tagad mums eh, laika nav daudz. Katram runātājam ir jā, vienkārši um, jārunā ātri un droši vien ne visi varēja pateikt visu, ko val, gribēja, un es domāju, ka nevienmēr ir iespējams iedziļināties tehniskās detaļās, kā iepriekšējā runātāja to darīja. Tagad došu vārdu Giovanni Butarelli kungam. Uh, Viņš pārstāv Eiropas datu aizsardzības um, organizāciju. Godātā priekšēdētāja, ņemot vērā to, ka es esmu piesūtījis jums savu uzstāšanos, savu runu, jūs redzat arī kādu ieguldījumu Eiropas datu aizsardzības iestādes sniedz tieši šai šīs problēmas risināšanā, strādājot informācijas sabiedrības apstākļos. Mēs nodarbojamies ne tikai ar bērnu pornogrāfijas atklāšanu, bet arī ar to, kas notiek sociālajos tīklos un uh, ar um, Uh, kibernoziegumu atklāšanu. Es gribētu uzsvērt, ka Eiropas datu aizsardzības iestāde ļoti priecājas par iniciatīvu izstrādāt direktīvu un uzskata, ka, protams, ir vajadzīgi um, efektīvi pasākumi, kas novērš seksuālo izmantošanu. Un mēs saprotam, ka Mēs runājam par bērniem, kas eh, ir īpaši neaizsargāti, izmantojot eh, tiešsaistes iespējas, un viņiem pienāks īpaša aizsardzība. Un, manuprāt, mums ir uh, jāatzīst, ka mums ir jābūt, jāpanāk vienots viedoklis par minimālajiem uh, pasākumiem vai noteikumiem šajā jomā bērnu aizsardzībai un jārunā par jaunām uh, vardarbības bērnu izmantošanas formām. Un mēs uzskatām, ka šeit izšķirošais ir panākt, lai tiktu pilnībā ievērotas bērnu intereses un bērni saņemtu vislabāko. Mēs uh, zinām, ka ir nepieciešamas īpašas uh, izmeklēšanas uh, tehnikas vai metodas, lai atklātu noziegumus, par kuriem mēs runājam. Un uh, noteikumiem ir jābūt uh, vienotiem visā Eiropas Savienībā, arī attiecībā uz atbalstu, ko saņem vardarbības vai izmantošanas upuri. Un šodien varbūt es gribētu pievērst īpašu uzmanību personālo datu aiz, personības datu aizsardzībai eh, seksuālā izmantošana un eh, uzmākšanās ir Līdz ar to tiek pārkāpts viena no, svarīgāk, viens no svarīgākajām cilvēku tiesībām. Un es gribētu šeit atgādināt 15. apsvērumu eh, direktīvas priekšlikumā, proti, ka jaunajiem likumdošanas, eh, jaunajiem likumiem, jaunajiem noteikumiem uh, ir jābūt tādiem, lai nepaliktu nekādi baltie plankumi vai uh, nekas netiktu izlaists un uh, šos noteikumus nevarētu apiet, aizstāvoties vai izmantojot kā argumentu izteiksmes vai informācijas brīvību. Un Eiropas datu er-, aizsardzības iestāde domā, ka ir jāveic pasākumi, lai ierobežotu tādu materiālu apriti internetā. Un mēs, protams, arī saprotam, ka jebkādi noteikumi, kas attiecās uz personas datu aizsardzību, ietekmē katra uh, cilvēka individuālās tiesības. Eiropas datu aizsardzības iestāde neapšauba to, ka ir nepieciešams ierobežot attiecīgā satura izplatību un mēs atbalstīsim pasākumus un jau, mēs jau atbalstam darbības, ko veic policija, likumdošanas ietvaros. Mēs pilnībā balstāmies uz spēkā esošo likumdošanu Eiropas Savienībā, ņemam vērā arī dalību valstu likumus un, protams, ievērojam arī to, ko nosaka dalību valsts atvērsmes par datu aizsardzību. Mēs vēl neesam pilnībā pārliecināti, kāda ir tiesiskā drošība, ko var panākt bloķējot eh, tīmekļa vietnes. Iespējams, ka šeit tiešām varētu veikt dažādas tādas kā skenēšanas darbības, eh, um, filtrējot to, kas tiek eh, ievietots internetā un kā tas tiek izplatīts un kas nodarbojas ar attiecīgo materiālu lejuplādēšanu. Un nav arī pašlaik eh, vienkārši pateikt, kā būs iespējams vienlaiks nodrošināt tīmekļa vietņu bloķēšanu Uh, pilnībā izvairoties no um, lietotāju novērošanas. Un arī šī ir viena no atšķirībām, uh, kas atšķir pašreizējo direktīvas projektu no Eiropas 2007. gada konvencijas numur 201. ir jābūt skaidrībā arī par to, kādas eh, tiesības, kāda loma ir internetu provideriem vai um, informācijas piedāvātājiem. Ir jāapzinās arī, kādi draudi pastāv izmantojot informāciju, kas attiecās uz upuriem un uzraugot to, kas notiek sociālajos tīklos un bloķējot tīmekļa vietnes, varētu tikt arī apdraudēt internetu provideru uh, komerciālās intereses. Un uh, ir būtiski, lai pasākumi nebūtu tādi neefektīvi un pārlieku dārgi mums palīdzētu tā saucamais uzvedības vai um, nu, ētikas kodeks vai uzvedības kodeks ar noteiktām vadlīnijām, lai nodrošinātu juridisko drošību un ņemot vērā vajadzību izveidot tādu līdzsvarotu pieeju, mēs redzam, ka jebkāda veida uzraudzība vai bloķēšana var veikt tikai pilnīgi noteiktam, konkrētam, ierobežotam mērķim un juridiskas kontrolas apstākļos. To nekādā gadījumā nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Un to arī nosaka priekšlikuma 21. pants. Tātad e, šiem ierobežojumiem pasākumiem, piemēram, bloķēšanai, uzraudzībai, ir jānotiek noteiktos ietvaros. Un mēs atbalstām to, ka Eiropas parlaments citā kontekstā runājot par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām ir uh, aizstāvējis vai pārstāvējis līdzīgu viedokli. Runājot par Runājot tā sauc, par tā saucamo hotlines vai informācijas tālruņu tīklu, arī šeit um, ir izstrādāts dokuments drošam internetam, un par to mūsu Eiropas datu aizsardzības iestāde ir izstrādājusi savu atzinumu. Informācija ir paredzēts uh, savākt centralizētā veidā un ar to arī apmainīties pirms tam ir jābūt pilnībā, eh, pilnīgai skaidrībai par to, ko atzīt par nelikumīgu vai kaitīgu un eh, kādus specifiskos līdzekļus izmantot šī, šādu materiālu um, eh, izplatības novēršanai. Un šeit es runāju uh, par, piemēram, par informāciju, kas, par personu, kas tiek turēta aizdomās par kādu uh, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Tas varētu būt gan interneta lietotājs, gan uh, interneta providers, un ir jāņem vērā jebkāda personas informācija, kas attiecās uz personu, uh, sevišķi, ja runa ir par um, izmantošanas upuri. Un ņemot vērā kvalitātes un integritātes prasības, ir vajadzīgi tādi uh, līdzekļi vai pasākumi, kas garantētu uh, prasmīgu, drošu apiešanos ar informāciju, ko varētu arī izmantot pirms tiek uzsākts tiesas process. Un izdarot secinājumus, es gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi ir nodrošināt juridisko drošību attiecībā uz pilnīgi visiem iesaistītajiem, ieskaitot internetu providerus un um, atsevišķos lietotājus, ir jābūt skaidram juridiskajam ietvaram. Uh, un dalībvalstīm ir jāapņemās harmon, harmonizētā, skaidrā un detalizētā procedūrā nodrošināt uh, noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un attiecīgo personu sodīšanu. Paldies! Grazie, eh, ci sono adesso due inter... Liels paldies! Redzu, ka divi kolēģi tagad gribētu izteikties. Protams, došu jums vārdu, bet lūdzu sekojiet tomēr laikam, jo nedaudz atl atpaliekam intervēlts kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētā, izteikšos īsi. Sākumā gribētu teikt, ka man ļoti liels prieks, paldies par rīcību, kas tiek darīta pret uh, vardarbību pret bērniem un visiem pāriem noziegumiem, par ko šodien runājam. Uh, Tomēr gribētu teikt, ja mēs to darām, mums jāpārliecinās, lai mēs rīkotos efektīvi. Tas ir ļoti svarīgi. Un es arī gribētu teikt, ka visās debatēs vai prezentācijās, ko šodien uzklausījām, es gribētu izmantot uh, tādu teicienu, uh, kas tā tad parāda, ir tāda viena liela problēma, ko mēs nepamanām, nepieminējam. Mēs tagad runājam par visiem tiem uh, baismīgajiem vīriņiem internetā, uh, kas kādreiz slēpās krūmos, tagad slēpjas internetā, un tas jau būtu tik ļoti vienkārši, bet 80% no visiem bērnu vardarbības gadījumiem nenotiek, uh, tos neveic noziedznieki, bet gan pazīstami cilvēki mājās, skolās, um, baznīcās, sporta klubos. To mēs visi labi zinām. Un, manuprāt, arī šo jautājumu vajadzētu pieminēt, jo, protams, ir ļoti vienkārši, ir vienkāršāk uh, balstīties un um, runāt Uh, par to, kas notiek internetā, bet ja mēs palūkojamies uz visiem gadījumiem, par ko tiek diskutēts gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas par noziedzniekiem, kas netiek sodīti un uh, paslē, paslēp savas darbības, uh, kuras netiek risināts, mēs zaudējam savu ticamību. Mums jādiskutē gan par priekšlikumiem, kas šobrīd ir uz galda, gan arī par tām problēmām, ko mēs zinām, kas pastāv daudzās dalību valstīs. Uh, kas uh, lielā mērā, bet ne tikai, ir saistītas ar vardarbību pret bērniem, ko paveic uh, garīdznieki. Un otrkārt, šajā pašā sakarā, manuprāt, kad mēs runājam par profilaksi, mums vajadzētu runāt ne tikai par tehnoloģijām vai tiesisko rīcību. Mums vajadzētu arī skatīt uh, jautājumu, ko jūs jau pieminējāt, tātad saistībā ar tradīcijām. Uh, Es gribētu šeit pie, tātad pieminēt attieksme pret seksualitāti un uh, seksuālo izglītību, jo bieži vien š, uh, tā problēma ir tāda ļoti neveikla, kropļota attieksme pret seksualitāti. Un, uh, lai gan bieži mēs runājam par šo jautājumu, tomēr jāsaka, ka tāda ļoti kropļota attieksme pret seksualitāti bieži vien ir šo problēmu avots. Un to mums vajadzētu atcerēties, ja mēs šīs problēmas gribam atrisināt. Nobeigumā priekšsēdētāji runājot par tehnisko šo mājaslapu bloķēšanu, par šo aspektu gribētu pateikties Botarelī kungam uh, un gribētu teikt, ka tā pati par sevi šī bloķēšana nav efektīva, bet jāsaka, tāpat traucē mūsu mērķu sasniegšanai. Nē, esmu gan eksperta, bet cik es sapratu no skaidrojumiem, vienkārši nobloķējot mājaslapu, uh, Mēs uh, tā vietā vienkārši sastādām šo ļauno lapu sarakstu. Cilvēkiem ir daudz vienkāršāk šīs mājaslapas apmeklēt pēc tam, un tas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs gribam sasniegt. Tādēļ mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, izvēloties risinājumus, lai nepadarītu šo problēmu vēl ļaunāku. Mums vajadzētu tā vietā to risināt. Paldies! Grazie. Eh, la parola adesso all'onore. Paldies. Sīpo kundze lūdzu. Paldies! Manuprāt, priekšādātāji, mēs runājam par vienu no svarīgākajiem un vienu no sarežģītākajiem um, likumdošanas priekšlikumiem vispār. Protams, mēs esam ieinteresēti, lai mūsu bērni tiktu pasargāti. Tajā pašā laikā mums ir jāraugās, lai visi pasākumi, kādi šajā priekšlikumā projektā ir, kalpotu vienam mērķim, proti samazināt bērnu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu skaitu. Es pievienojos tam, ko teica Intfeldes kundze par to, ka bērns bieži izmanto viņa ģimenes locekļi, draugi, radinieki. Un runājot par prevenciju, šajā direktīvas projektā ir pārāk maz teikts. Par to runā jau vairāk citi runātāji. Runājot par piemērojamiem sodiem, mums ir jādomā, ko mēs īsti gribam panākt, ja mēs piemē, grasāmies piemērot smagu sodus vai ilgus brīvības atņemšanu eh, nekādā gadījumā nenobaidīs pedofīlu, kurš vienkārši citādāk nemaz nevar rīkoties. Ja mēs runājam par um, organizēto noziedzību un cilvēku tirzniecību, tad jautājums ir, uh, ko es gribu šeit noķert to cilvēku, kas skatās, uh, Uh, šīs bildītes, to, kas informāciju ir ievietojis internetā, vai to, kas tiešām nopelna naudu ar šo interneta biznesu. Man ir jautājums arī par tā saucamo grooming, jo šis uh, vārds, uh, es gribētu jautāt komisijai, kas īsti ar to ir domāts. Tas dažādos tulkojumos tiek tulkots atšķirīgi. Uh, Vienā uh, reizē grooming nozīmē uh, iepazīties, izmantojot uh, web uh, kameras, un uh, bērni tiek aicināti kaut kā darboties ar, uh, paši ar savu ķermeni, un tad šie uzfilmētie materiāli tiek uh, izplatīti. Cits tulkojums nozīmē, ka vienkārši ar bērnu uh, cilvēks vēlas iepazīties, bet par to jau arī tikai par to sodīt nevar. Par to var sodīt, ja tiek piedāvāts seks, pilnīgi nepārprotami. Un šeit uh, vajadzētu šo jēdzienu noskaidrot, ko īsti mēs vēlamies sodīt, kādu nodarījumu. Un vēl man ir jautājums, vismaz šajā brīdī pēdējais, kā definēt jēdzienu bērns. Direktīvā runājot par konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem un atbilstošiem sodiem, bieži ir uh, runa par bērnu, kas vēl nav sasniedzis seksuālās pašnoteikšanās vecumu. Un šis vecums, šī robeža dalībvalstīs ir atšķirīga. Bērna vecums savukārt citā vietā tiek noteikts kā tad maksimāli 18 gadu. Manuprāt, tas ir ļoti pretrunīgi, jo bērns tiek definēts arī runājot par uh, to, līdz kādam vecumam cilvēks skaitās bērns. Arī šeit dalība valstīs noteikumi atšķiras varbūt bērns ir līdz 15 gadiem, līdz 15 gadu vecumam, nevis līdz 18. To es piedāvāju kā diskusijai. Šobrīd tas būtu viss. Grazie. Eh, abbiamo cin... Paldies. Nu jau ir pieci kolēģi, kas gribētu izteikties. Gribētu lūgt uh, kad visiem deputātiem izmantot tikai divas minūtes, lai mums tomēr būtu arī laiks uzklausīt mūsu viesus, jo galu galā tas ir tas mērķis, kādēļ mēs um, norganizējam šo uzklausīšanu. Brons kungs, lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Viens no runātājiem minēja uh, problēmas ar slēgšanu mājas lapu. Uh, Tātad vai es pareizi saprotu, ka dažas valsts nesastrādājas šajā jomā, ka tātad tīmekļa vietnes tiek slēgtas? Bija atsauce uz seksturismu vai uz šiem ceļojošiem seksu, seksuāliem noziedzniekiem. Tātad jautājums, vai ir, dažas, val, ir tādas valstis, kas piever acis uz šo jautājumu vai vienkārši nespēja apkarot šo problēmu, jo trūkst resursu. Bija atsauce uz um, sodiem nodarītājiem. Uh, Un ja mēs runājam uh, par um, to, ka šie sodiem jābūt tātad proporcionāliem attiecībā uz, uh, uz um, nodarījuma smagumu, kas būtu tā tā tad viena puse, bet otra ir, kad uh, noziedznieks atzīst, ko viņš ir padarījis un sastrādājis. Bet apvienotajā karalistē tas, kad uh, noziedznieks sastrādājas ar uh, administrāciju, tas nenozīmē, ka sots ir mazāks vai īsāks. Un, uh, manuprāt, ir tā, ka ja nesastrādājas, ja nav šīs kooperācijas, tad nedrīkst atbrīvot cilvēkus. Tika īsi pieminēta arī bērnu prostitūcija. Uh, sabiedrība gan nevienmēr saprot šo jautājumu, bet tas ir tādēļ, ka politika, uh, policija un bieži vien um, veids tādus pasākumus, kas um, tā tad nav īsti neņem vērā to mazaizsargātību. Un uh, tas pats arī attiecas uz jo, Ziemeļu Jorkšīru, kur um, notiek šis grooming attiecībā uz maziem bērniem, bet uh, policija to ignorē. Uh, protams, ka uh, bērni vienmēr ir upuri, un lai arī reizēm vecāki uh, nav nodarītāji konkrēti, vai viens no vecākiem nav nodarītājs, viņi ļauj tātad šim otram noziedzniekam rīkoties. Es nezinu, kā šo problēmu varētu risināt, bet kaut kā to vajadzētu darīt. Es neiebilstu tam, ka nepieciešams identificēt cilvēkus, kas ap, ap, apmeklē bērnu pornogrāfijas mājaslapas. Es to atbalstītu bet es baidos, ka dažās valstīs to iestādes varētu izmantot, lai tātad beigās atklātos arī citi tātad šis pats instruments tiktu izmantots, lai tiktu tātad, piemēram, identificēt cilvēki, kas tādas, nu, um, piemēram, saistībā ar politiku, kas, uh, kam ir viedoklis, kas īsti nesakrīt ar, ar tā teikt oficiāli. Tātad šo instrumentu jābūt ļoti uzmanīgiem. Paldies! Paldies! Albrehta kungam vārds lūdzu. Paldies! Paldies visiem, kas uzstājās, sevišķi viens man sevišķi patika, kā Merevertas kundzes runā bija daudz impulsu diskusijai un, protams, ka mums ir jāzina, kas notiek īstenībā, kāda ir realitāte, un uz to ir jāvērš uzmanība, bet acīs man dūrās, ka komisija norādīja, ka ir arvien vairāk interneta vietņu, kas satur bērnu pornogrāfijas materiālus, ja es pareizi esmu informēts, tad šo tīmekļa vietņu skaits pēdējo sešu mēnešu laikā ir samazinājies par 78%. Varbūt eh, šeit varētu uzzināt mazliet vairāk informācijas un par kādām lapām īsti ir runa, kas ir tās tīmekļa vietnes vai lapas, ko nav iespējams dzēst. Ja es pareizi saprotu, tad lielākā daļa šo lapu tiek veidotas ASV vai tās apkalpo ASV provideri. Un runājot, piemēram, par bankas datu, tā saucamo datu iegūšanu par bankām, tad šeit taču ir jau ļoti labas iestrādes, lai atklātu uh, šādu lapu uzlaušanu, izmantošanu un dīvaini ja ir dzirdēt par to, ka šajā nozarē varētu būt grūtāk likvidēt vai dzēst attiecīgas lapas. Protams, ka ir jācīnās ar problēmu eh, tās pašā saknē, un, protams, ka arī upuriem ir jādod, jāsniedz samērīgs atbalsts, kas um, atbilst viņu pieredzētajiem. Paldies! Jā. Kultūras komitejā mēs pašlaik izstrādājam atzinumu par šo jautājumu, par to arī runāja mūsu komitejas pārstāve. Uh, i diskusiju panelī. Svarīga no ir arī elementam Tā ir informācijas apmaiņa, nevis uh, web tīmeklī, bet, bet tādos kā sociālajos tīklos, kur cilvēki apmainās tā aci pret aci vai zem četrām acīm ar informāciju. Un te nevienmēr ir ļoti vienkārši atklāt noziedzīgus nodarījumus. Te noteikti varētu uzlabot gan sadarbību, gan koordināciju, uh, Un arī šeit eh, problēma ir jāķers pie saknes. Daži no referātiem bija ļoti interesanti arī tādā ziņā, ka tajos bija runa, ka Eiropai vairāk ir jādara prevencijas jomā un ir ne tikai jāinformē bērni par to, kas viņus apdraud, arī vecāki nezin, kas viņu bērnus apdraud. Un bērni tehniski bieži labāk pārzina internetu iespējas, un vecāki vienkārši nav informēti par to, ko viņu bērni dara. Un tieši prevencijas jomā direktīvai prevencijai vajadzētu veltīt daudz lielāku um, sadaļu. Paldies! Grazie, e la parola. Paldies. Erst, kundze, lūdzu. Paldies, es runāšu īsi. Manuprāt, visā šajā diskusijā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Uh, Mēs nedrīkstam aizmirst, mm. cik ļoti plaša ir šī noziedzības joma. Es daudzus gadus esmu nodarbojusies ar bērnu ļaunprātīgas izmantošanas pētījumiem gan Vācijā, gan arī Čehijā. Un apskatot šo direktīvas projektu, es gribētu vērst jūsu uzmanību šo, ka daudz lielāka loma jāatvēl, daudz vairāk satura ir jāatvēl upuru uh, atbalstam, aizsardzībai, upuru kompensācijai un uh, tad par bloķēšanu un dzēšanu. Kāda ir pieredze ievākta šajā jomā? Kādus argumentus var izmantot? Es negribētu arī atbalstīt uh, sodu uh, palielināšanu. Tas jau tā labi izklausās, bet fakts ir tāds, ka piemērojot arvien lielākus sodus, uh, no tā galu galā mēdz ciest arī paši bērni. Uh, apzinoties, ka sots būs ļoti smags, bērniem draud pat ne tikai izmantošana, bet nogalināšana, ja noziedznieks zina, kas viņam draud, par to ir jādomā. Un es ļoti apšaubu pašreizējā regulējuma lietderību. Paldies! Grazie, par... Paldies! Vikstramas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos tikai uh, uzsvērt to, ko minēja Sofija Infeld. Tā bīstamākā vieta bērniem, kur viņiem ir vislielākā iespēja ciest no seksuālās vardarbības, nav kaut kur ārpus mājas vai kādā tumšā nostūrī vārtrūmē, bet gan mājās. Un ļoti bieži bieži cilvēki, kas ir atbildīgi par, šiem, par šo noziegumu izdarīšanu, ir cilvēki, kam bērni varētu uzticēties - skolotāji, ģimenes locekļi, garīdznieki, tātad personas, kam bērni varētu uzticēties vai vajadzētu uzticēties. Bet mūsdienās internets tiek uh, izmantots, lai ļoti ātri uh, tātad not, notiktu informācijas apmaiņa, kurā ir uh, bērni, kas tiek uh, seksuāli izmantoti. Um, uh, attēlos. Un jāsaka, šī ir viena no smagākajām problēmām, kas mums ir jārisina. Tad mums ir jārod pareizais līdzsvars. Vienmēr esmu runājusi par izteiksmes brīvību, esmu aiz, aizstāvējusi šīs tiesības, un ikvienā demokrātijā cilvēkiem vajadzētu būt tiesībām brīvi uh, tātad izteikties uh, jebkādā veidā, gan uh, verbāli, gan uh, grafiski un tā tālāk. Un tam ir jātiec arī uz internetu. Tomēr mums ir jāskatās, kur ir robežas izteiksmes brīvībai, tātad attiecībā uz to, kā tas varētu ietekmēt citus. Bērnu pornogrāfija um, ir saistīta ar bērnu uh, izmantošanu vai vardarbību pret bērniem, un uh, viņiem tiek at atņemtas viņu tiesības. Tātad redzam, ka te mēs esam pārkāpuši izteiksmes brīvības robežas. Tādēļ, nu, var jau būt, ka mēs te tomēr nerunājam par izteiksmes brīvību. Un runājām par tīmekļa vietņu bloķēšanu. Jāsaka, tas varētu būt viens no instrumentiem, kas mums ir jāpieņem, ja mēs vēlamies nopietni aizsargāt bērnu tiesības. Protams, ka ir labāk um, risināt problēmu jau saknē, Bet, ja tas nedarbojas, tad um, šo tīmekļa vietņu bloķēšana var būt viens no instrumentiem, ko mēs izmantojam. Bet tajā pašā laikā ikvienai demokrātiskai valstī, visām dalību valstīm nevajadzētu uh, īstenot cenzūru internetā, bet mums ir jācīnās ar noziedzību internetā. Internets nav nekāda paralēla pa pasaule, kur viss ir atļauts. Arī um, likumiem ir jātiec arī uz internetu. Un par to runāja arī Butarelli kungs ļoti visaptverošā veidā. Gribētu teikt, ka parlamentā mums jāatceras, ka jā, jārod pareizais līdzsvars. Visticamāk, ir iespējams gan aizsargāt bērnu tiesības un integritāti, bet tajā pašā laikā aizsargāt arī izteiksmes brīvību un paturēt atklātu internetu. Mēs nevaram uh, būt apmierināti ar situāciju, kas nav sasnieguši šos mērķus, un tagad tas ir komisijas rokās vēl turpināt domāt, turpināt strādāt, bet atcerēsimies, ka vissvarīgākais ir bērni, kas ir dzīvi cilvēki, un viņi ir tie, kas cieta no noziedzniekiem. Tādēļ šie noziedznieki ir jāsod, nevis interneta vide kā tāda. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu uh, pēdējiem runātājiem - Klinka Čūta kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pornogrāfijas datubāzes pārsvarā atrodas ASV, Austrālijā un vairākās Eiropas valstīs. Kā jau minēja komisāra Malstroma, tad diskusijas jau notiek Tātad notiek sarunas gan ar ASV, gan arī ar Krieviju attiecībā uz šo serveru bloķēšanu. Bet ir vairākas dalībvalstis, kas neko nedara šajā sakarā. Vai jūs nedomājat, ka, nebūtu, ka būtu efektīvāk, ja tiktu nodrošināta starptautiska, starptautisks tiesiski saistošs nolīgums, jo, manuprāt, divpusējie nolīgumi nedarbojas šajos jautājumos. Es domāju, ka mums arī ir nepieciešams sniegt un paredzēt uh, smagāku kriminālo atbildību par šiem nodarījumiem un piekrītu tam, kas tika teikts par to, ka nepieciešama ilgtermiņa stratēģija. Vai mums var būt šāda stratēģija, ja Eiropas Savienībā mums nav visaptverošu datu, kas mums varētu parādīt, cik plaši izplatīts ir šis šaušalīgais fenomens? Uh, Tas nozīmē, ka visām dalību valstīm vajadzētu patiešām sākt strādāt un sākt apkopot šādus datus. Un nobeigumā, ja mēs atgriežamies pie seksuālās vardarbības pret bērniem un pornogrāfijas, tad šeit mums nepieciešams uh, apkopot spēkus, un tieši tādēļ es domāju, ka te mums nevajadzētu mēģināt un sadalīt šo atbildības jomu, sakot tātad tās ir dalībvalsts, kas ir atbildīgas par minimālo sankciju vai minimālo sodu noteikšanu par šādiem nodarījumiem. Es nedomāju, ka tā ir tā labākā pieeja. Ja mēs vēlamies panākt reālus rezultātus, tad mums visiem ir jāsastrādājas un tādēļ minimāli, ir jānosaka minimālais sots, Eiropas līmenī. Un nobeigumā, vai mums ir personāls, kas būtu pietiekami kvalificēts, lai veiktu visas šīs pro programmas? To gan vēl neesam pieminējuši, bet es domāju, ka mēs visi saprotam, ka sociālie darbinieki un cilvēki, kas strādā zi, um, izglītības nozarē, viņiem visiem ir nepieciešamas īpašas um, īpašas tādas spējas, lai ļau, ļautu bērniem izteikties un runāt par šiem nodarījumiem. To mēs arī nedrīkstam aizmirst. Lielas paldies! Grazie, ehm, allora io ringrazio innanzitutto eh, gli oratori di... Paldies! Es eh, tagad gribu pateikties runātājiem un vēlreiz lūdzu iesūtiet eh, komitejas sekretariātam eh, savas runas rakstiski, lai mēs varētu tās pēc iespējas labāk izmantot. Tagad es gribētu diet vārdu uh, Lorela un uh, Ertinga kungiem lūdzu uh, nāciet sēdieties pie galda.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 Ok, um, riniziamo i lavori eh, dando eh, subito la parola al signor Laurel che... Eh... eh sāksim darbu un es eh, došu vārdu Eurojust pārstāvim eh, Laurel kungam. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es esmu Zviedrijas pārstāvis eh, Eurojust, un es eh, jūs iepazīstināšu ar direktīvu un eh, minēšu arī piemērus no prakses. Eurojust ir tiesiskās eh, sadarbības organizācija Eiropas mērogos, un mēs koordinējam izmeklēšanas un eh, vajā, krimināla vajāšanas pasākumus. Mēs izskatām nopietnus eh, pārrobežu noziegumus, īpaši organizētos Eurojust veicina eh, sadarbību gan starp Eiropas valstīm, gan arī ar trešajām valstīm. Un eh, mēs esam ekspertu centrs starptautiskajos eh, tiesiskajos jautājumos, īpaši sadarbībā starp valstīm. Daži komentāri par direktīvas projektu. Es minēšu vairākus argumentus par un dažus pret. Ir pozitīvi tas, ka nu, smagi bērnu izmantošanas gadījumi tagad tiks kriminalizēti, e, kurus agrāk neapskatīja Eiropas likumdošana. Es e, pievērsīšu uzmanību tām direktīvas e, daļām, kas ir eh, svarīgas eh, Eurojust darbībai. Tāpat arī ir pozitīvi, ka jaunā direktīva eh, kriminalizē jaunas parādības informācijas tehnoloģijās. Tiek pilnīgāk apskatīti seksuāli noziegumi pret bērniem nekā uh, bija iepriekšējā lēmumā, un mēs domājam, ka ir pozitīvi, ka ir eh, atsauc uz lēmumu par eh, konfliktu risināšanu krimināla procesos, un Eirodžast eh, loma ir aprakstīta arī šeit. Jurisdikcija konflikti var būt ļoti nopietni šāda veida noziegumos. Es gribētu piekrist Šanas kundzei, kas teica, ka vārdi kā seksuāls turisms un bērnu pornogrāfija ir nepiemēroti, jo, jo nepilnīgi. Es ieteiktu, eh, kā viņa teica, uh, runāt par ceļojošajiem dzimumu noziedzniekiem, kas ir pareizāk, un par bērnu seksuālas izmantošanas attēliem. Jebkurš bērna attēls uh, seksuālās attiecībās ir nozieguma apraksts. Mums nevajadzētu jaukt likumīgus eh, aprakstus kā pornogrāfiju un eh, šos eh, un šos te attēlus. Tā nav, tas nav vienkārši vēl viens pornogrāfijas veids, tas ir nozieguma attēlojums. Kā jau ir teikts iepriekš, būs eh, jaunas iespējas efektīvi izmeklēt eh, šādus noziegumus, piemēram, operācijas, kurās eh, policija iefiltrējas šajos noziedznieku tīklos. Ir arī pozitīvi, ka ir skaidri definēti noziegumi, tomēr, kā es sākumā teicu, es domāju, ka ir daži vārdi, kas ir jāpārdomā vēlreiz. Es domāju, ka svarīgs jautājums ir eh, jurisdikcija, iespēja arī darboties gadījumā, ja noziegums ir izdarīts eh, citās valstīs būs ne tikai iespēja vajāt ceļojušos dzimumu noziedzniekus, bet arī būs iespēja vērsties pret citiem noziegumiem, ja jurisdikcija paplašināsies ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Es eh, negatavoju šeit runāt par materiālu bloķēšanu vai dzēšanu bet es jums gribētu atgādināt, ka arī šeit varētu būt grūtības ar jurisdikciju. Ja serveris atrodas dalību valstī vai ASV, tad ir situācija vienkārši, jo mums ar ASV ir laba sadarbība. Bet, ja serveris atrodas kādā valstī, ar kuru mums nav sadarbības, tad um, ir grūtības, jo šis materiāls uh, atrodas uh, citā valstī. Daži īsi komentāri par statistiku. Mums ir statistika no Eurojust uh, prakses. Kā jūs redzat, eh, skaits nav liels, bet mēs izskatām bīstamus noziegumus īpaši bieži no tiem ir iesaistītas vairākas valstis. Tātad eh, šīs nav eh, parastās seksuālās izmantošanas lietas vienā valstī. Šīs ir lietas, kas attiecas uz vairākām valstīm. 30% ir seksuālā izmantošana, ieskaitot izvarošanu un seksuālā eksploatācija. 18% ir tas, ko parasti uzskata par bērnu pornogrāfiju, 16% ir dažādi attēli, un 14% ir smagi noziegumi, ieskaitot arī slepkavības. Es eh, apskatīšu lietu, eh, kas ir eh, tipiska Eirojust praksē, tā saucamā pazudušā zēna lieta. sadarbojās deviņas eh, dalība valstis un četras valstis ārpus Eiropas Savienības. Un eh, šeit eh, tika sagrauts pasaules mēroga pedofīlu tīkls. Lieta tika sākta 2007. gada decembrī, kad tika saņemts savstarpējās palīdzības līgums no Norvēģijas uz Itāliju. Tas tika nosūtīts uz, e, caur Eirojust, jo parastie e, kanāli nedarbojās. Tātad Norvēģija lūdza Eirojust palīdzību. Norvēģijai ir e, sadarbības līgums ar Eirojust un ir prokurors, kurš pārstāv Norvēģiju mūsu organizācijā. Eh, šī lieta attiecas uz ļoti bīstamiem eh, seksuāliem noziegumiem pret eh, bērniem un tika izgatavot miljoniem fotografiju un tūkstošiem filmu ar bērnu seksuālo izmantošanu. Darbojās liels tīkls, kurš ražoja un izplatīja šos materiālus, bet tīkla dalībnieki uh, arī paši eh, seksuāli izmantoja bērnus. Viņi lietoja internetu, izmantojot eh, bezmaksas programmas un visu laiku pār eh, serveris, un viņiem bija ļoti attīstīti drošības mehānismi viet, Viņa serveri atrodas Beļģijā, Brazīlijā, Kanādā, Francijā, Vācijā, Meksikā, Nīderlandē, Jaunzēlandē un citur bija ļoti daudz eh, identificētu eh, dalībnieku un daudz cietušo visā pasaulē. Eurojust veicināja sadarbības ar šīm valstīm un notika piecas sanāksmes, kur piedalījās uh, prokurori un izmeklētāji un apmainījās ar informāciju un lūgumiem par sastarpējo palīdzību un arī koordinēja pasākumus. Viens noziedznieks tika notiesāts Norvēģijā uz desmit gadiem ieslodzījuma lieta pašlaik vēl tiek skatīta un atrodas Norvēģijas apelācijas tiesā. Bija tūkstošiem eh, pornogrāfiska attēla, kas tika konfiscēta un 17 eh, cietušie tika identificēti. Cietušie bija no Norvēģijas, Rumānijas un Brazīlijas. Itālijā viens noziedznieks tika arestēts, vairāk nekā miljons fotografiju tika konfiscētas un atklāti septiņi cietušie un divi starpnieki Rumānijā. Rumānijā tika noteikti astoņi, tika atklāti astoņi vērvētāji šim pedofilu tīklam bija iespējams atpazīt 27 cietušos pēc attēliem un 3 aizdomās turētie, pret kuriem ir sākta krimināla vajāšana. ASV tika atklāti 15 organizācijas vadītāji, 14 ir ieslodzījumā un viņiem draud vismaz 20 gadu ieslodzījums. Bija 35 cietušie, kas e, tika atklāti, un 7 terabaiti e, pornogrāfijas materiāli tika konfiscēti, tad viens terabaits ir viens miljons megabaitu. Tas ir ļoti liels apjoms. Man tādu nav gadījies dzirdēt agrāk. Apvienotajā karalistē viens notiesāts, Francijā viens aizdomās turētais, arī po viens Brazīlijā un Beļģijā viens identificēts un arestēts. Būtu bijis neiespējams koordinēt šīs darbības tik daudzās valstīs, ja nebūtu starptautiskas organizācijas kā eh, Eurojust. Eurojust piedalījos šajā darbā, tāpēc, ka parastie sadarbības kanāli neizdevās, nebija derīgi. Sanāksmes notika Hāgā un dažādās dalībvalstīs, un e, tur tikās dažādu valstu izmeklētāji un prokurori. Viens prokurors no ASV šajā sanāksmē saņēma e, pierādījumus, un uz šo pierādījumu pamata ASV tika sākta izmeklēšana. Tika arestēti 15 eh, aizdomās turēti, un tagad 14 no tiem ir ieslodzījumā. Šī ir ļoti veiksmīga sadarbība, kas sākās 2007. gadā. Visi rezultāti vēl nav iegūti, bet daži no tiem jau ir mūsu rīcībā. Šī ir uh, kontakta informācija. Paldies par uzmanību. Grazie, la relazione è stata molto interessante, quindi. <clears throat> Paldies, tas bija ļoti interesants ziņojums. Lūdzu, nosūtiet šo ziņojumu mums, un tagad vārds Ertinga kungam no Eiropo. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies jūsu komitejai par šīs uzklausīšanās organizāciju, ielūdzot visas iesaistītās puses, izstrādājot direktīvas projektu. Jau 2009. gadā sākot izstrādāt šo dokumentu, Eiropol eksports arī piedalījās attiecīgajā darba grupā. Un Eiropas Savienība uzskata, ka cīņa pret vardarbību pret bērniem ir viena no tās prioritātēm. Un kaut gan es jau vairāk nekā 30 gadus strādāju policijā, mani atkal no jauna šokē tad man ir jāiepazīsts ar, ar noziegumiem, kas tiek izdarīti pret bērniem. 2010. gada beigās Eiropol būs sniedzis atbalstu 30 smagu noziegumu atklāšanā visā Eiropā. Un līdz šim mēs esam atklājuši vairāk nekā 2000 noziedznieku, kas ir iesaistīti šajā noziedzības jomā. Un kopā ar dalību valstīm mēs atklājam un likvidējam plašus noziedznieku tīklus. Turklāt tie ir tādi pārobežu tīkli, kas sniedzas pāri Eiropas saimnības robežām. Es gribētu līdzīgi kā iepriekšējais runātājs uzsvērt dažas jomas, kas ir sevišķi svarīgas Eiropolam. Otrajā pantā runa ir par definīcijām. Definīcijām ir jābūt ļoti skaidrām, tām ir jābūt izsmeļošām, precīzām. Un līdz ar to arī starptautiskā um, uh, vidē, starptau, uh, starptautiskā sadarbībā ir daudz vieglāk identificēt darbības un pasākumus un arī noziedzīgos nodarījumus. Eiropols ļoti priecājās par jauno piekto pantu, kur runa ir par apzinātu um, par apzinātu uh, pievēršanos vai um, izmantošanu vai izplatīšanu, runājot par uh, uh pornogrāfisku raksturu materiāliem internetā. Tāpat ir pierādīts, ka veicot tiesu ekspertīzi, uh, attiecīgie materiāli nevienmēr tiek lejuplādēti, tie vienkārši tiek atvērti un apskatīti, un uh, to ir parādījusi izmeklēšana vairākos gadījumos. ņemot vē, skatoties uz sešo pantu par um, uh, nodarījumiem, kas tagad tiks atzīti par krimināli sodāmiem, šeit viena, viens no būtiskiem elementiem ir tā saucamais grooming vai bērnu uzrunāšana vai pavedināšana. Un mēs priecājamies, ka šie noteikumi tagad ir paredzēti uh, stingrāki un ņemot vērā to, ko ir iespējams darīt sociālajos tīklos, Eiropols uzskata, ka ir jābūt labākai sadarbībai starp uh, tiesību aizsardzības iestādēm un Uh, privātajiem uh, internetu pakalpojumu piedāvātajiem. 14. un 15. pants satur noteikumus par noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu un arī darbu ar bērniem, tas ir upuriem. Ir gadījumi, turklāt neviens vien, vien kad upuri tika identificēti pēc daudziem gadiem. Un ir gadījumi, kad pagājis tik ilgs laiks, kad upuri vairs nevēlas atcerēties notikušo un nav gatavi um, celt prasību tiesā pret nodarītājiem. Mēs uzskatām, ka, lai novērstu kaut vai ļoti iespējamo faktu, ka uh, Uh, noziedznieks turpinās veikt noziedzīgas darbības, ir nepieciešams tomēr, lai uh, upuri arī pēc daudziem gadiem būtu gatavi tiesā liecināt. Par to ir runa minētajos projekta pantos. Ļoti noderīgi būs notik noteikumi par to, kā identificēt bērns un kā, kādi aizsardzības pasākumi ir jāveic, ja, bērnam, ja bērns tiek izmantots kā liecinieks. Ir zināms, ka tā saucamie ceļojošie dzimumu noziedznieki bieži izmanto tieši savus eh, pārbraucienus vai turisma braucienus, lai veiktu noziedzīgas darbības. Ir jābūt nodrošinātai iespējai, ka viņi var tik saukti tiesas priekšā savā izcelsmes valstī. Un šeit ir jādara vairāk, lai to varētu nodrošināt, un 16. pants ir solis pareizajā virzienā. Drīz Eiropols nāks klajā ar iniciatīvu. Um, noziedznieku identificēšanai, sadarbojoties ar tiesībai sardzības iestādēm. Runājot par tīmekļa vietņu bloķēšanu, ir jābūt iespējai panākt šādu lapu bloķēšanu arī, ja serveri atrodas ārpus Eiropas Savienības. jebkāda privātā sektora iesaistīšanās, piemēram, um, ceļojumu biroju, ceļojumu organizātoru un aģentu palīdzība tiesība aizsardzības iestādēm cīņā pret uh, vārdarbību, pret bērniem, bērnu izmantošanu. Arī uh, šo palīdzības veidu ir paredzēts atbalstīt un attīstīt. nelegālo tīmekļa vietņu bloķēšana nav galīgais risinājums vai pēdējais labākais risinājums, bet uh, ir ceļš uz to kopumā. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu šajā sarežģītajā jomā. Paldies! Paldies! Un pirms es došu vārdu um, deputātiem jautājumu uzdošanai un diskusijai, es gribētu dot vārdu Reginai Jens Dottirai. Viņa pārstāvēs Eiropas padomi. Lūdzu. Thank you. Madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienītie parlamenta deputāti, kolēģi, dāmas un kungi. Aptuveni viens no pieciem bērniem cieš no kaut kāda veida var, seksuālās vardarbības vai izmantošanas 18 bērnību gadu laika, bērnības gadu laikā. 8% no bērniem ir upuri, uh, ko uh, tātad sauc par upuriem no uh, uh, uztici, uzticamo loka, tātad vai nu ģimenē, vai mājā, aprūpes namos, un tas ir kaut kas, kas ir jāaptur, un, manuprāt, tā ir mūsu atbildība, lai pārliecinātos, ka tas patiešām tiek apturēts. Tādēļ gribētu pateikties Eiropas parlamentam par to, ka esat apkopojuši tik daudz augsta līmeņa ierēģiņa un um, ekspertu šai ļoti svarīgai uzklausīšanai. Nu ir laiks rīkoties. Uh, Un es ticu, ka šī uzklausīšana ļaus mums arī strādāt tālāk. Desmit minūtēs, kas man ir dotas, uh, izklāstīšu, kāda ir atšķirības starp uh, Eiropas padomes konvenciju uh, un Eiropas Savienības uh, attiecīgo direktīvas projektu. Pēc tam jums īsi izstāstīšu, kāda ir nākotne, uh, Eiropas padomē nākotnē plānotā kampaņa, lai apturētu vardarbību pret bērniem. Man līdzi ir arī kolēģi uh, no Eiropas padomes kriminālās uh, nodaļas, kas jums varēs uh, varbūt paskaidrot kādus tehniskus jautājumus par šo konvenciju. Tā ir Kaula kundze. Konvenciju šobrīd ir parakstījušas 39 dalību valstis. Astoņas uh, ratifikācijas šobrīd notiek Albānija, Dānija, Grieķija, Malta, Nīderlande, San Marino, Serbija un Spānija gaidāms arī turpmāks ratifikācijas no citām valstīm. Seksuālā vardarbība pret bērniem ir globāla problēma, tādēļ šī konvencija ir atklāta un uh, to aicinām parakstīt arī Eiropas padomas nedalību valstis. Un šobrīd jau esam piesaistījuši interesi no e- ārpus Eiropas, jo īpaši no tām valstīm, kas ir iesaistījušās izstrādāšanas procesā ASV, Kanāda, Japāna un Meksika. Šo konvenciju var ratificēt arī Eiropas Savienība. Mēs uh, to apsveiktu, ja tā notiktu. Šī konvencija ir dinamiska un tās mēģis ir uh, tātad sekot jaunākajām tendencēm uh, noziedzībā un uh, mēģinam tātad uh, atvieglot interpretāciju, kā arī apmaiņu ar labo praksi. Kā tāds tas nav tiesiskais instruments, kas ir saistīts tikai ar nemetariālajām krimināltiesībām, bet tas ir tātad mērķēts uz profilaksi un palīdzību cietušajiem. Šeit ir iespēja Eiropas Savienībai parādīt piemēru. Izglītība un informācija ir galvenie elementi. Piektais līdz desmitais pants to mērķis ir informēt bērnus pašus un tos, kas eh, strādā ar bērniem, kā arī plašāku sabiedrību. Īstenošanas pasākumi valsts līmenī attiecībā uz nodarītājiem, un tur ir paredzēts mehānisms, kādā veidā valsts var sadarboties, lai varētu identificēt un uzsākt kriminālu vajāšanu. Konvencijā ir četri galvenie mērķi. Uh, veikt profilakses paka, uh, pasākumus, lai cīnītos ar vardarbību, aizsargāt cietušo tiesības, uh, veicināt iekšē valsts un uh, starptautisko sadarbību un veicināt īstenošanu, u, izstrādājot monitoringa mehānismu, lai nodrošinātu konsekventu īstenošanas procesu, kā arī veicinātu sadarbību starp uh, Eiropas padomas 47 dalību valstīm. Konvencijā nav uh, pārāk šauri definēti juridiskie koncepti un tur nav konkrēta uh, definīcija seksuālām darbībām, uh, um, seksuāla rakstura materiālam vai uh, pornogrāfiskai performancei, kas ļauj uh, tātad interpretēt šos terminus, kā tas ir uh, notiek valstī, kā arī piekrišanas vecums nav definēts, tātad norādot, ka um, Uh, dalībvalstīs šis vecums pārāk lielā mērā atšķiras, jo tas ir no 13 līdz 17 gadiem. Tādēļ tas viss ir atstāts dalībvalstu rokās, uh, Un uh, mērķis ir radīt infrastruktūru, kurai var sekot 47 parakstījušās valstis, kā, la, nu, kā tās uzskatīt par uh, labu esam. Un izrādies, ka tā ir laba pieeja, lai varētu rest, rast uh, tādu pamatu, ņemot vērā, ka tiesiskās sistēmas vēl ir jāharmonizē. Uh, bet uh, tas ir tātad tik lielā mērā izdarīts, cik Eiropas Savienībā tas ir panākts, un tādēļ tā ir iespēja Eiropas Savienībai. Sankcijas arī nav iepriekš definētas. Tā vietā, kad tas ir piemērojams, tam vajadzētu būt efektīvām, proporcionālām un atbilstošām valsts standartiem. E Eiropas padome apzinās, ka daudz dalību valsts vēlas saglabāt šo aspektu savā likumdošanā un uh, mēs ņemam vērā, ka var pastāvēt būtiskas atšķirības starp dalību valstīm. Mēs uzticamies, ka Eiropas Savienības direktīvas projekts neierobežos konvencijas aptvērumu šajā jomā un normas patiešām būs efektīvas, proporcionālas Un attiecībā uz filozofiju šeit jāatceras atkal par trim P angļu valodā. Tātad profilaks, aizsardzība un uh, un uh, kriminālu vajoš, vajāšana. Un tā ir tā uh, viena no atšķirībām starp direktīvu un konvenciju. Viena no tām tātad ir uh, definīciju specifiskums un um, interneta vietņu bloķēšana, tātad ierobežot pieeju tīmekļa vietnēm, kur ir um, pornogrāfiski materiāli bērnu pornogrāfijai. Otrajā pantā ir noteikti instrumenti, kā arī definīcijas attiecībā uz dažādiem izmantotajiem terminiem. Mēs saprotam, ka abu šo tekstu mērķis ir aizsargāt um, bērnus, pasargāt viņus no izmantošanas vai vardarbības. Un direktīvas projektā un konvencijā tā tad ir uzsvērti šīs, šie trīs pamati, un kā jau komi, tā tika norādīts, konvencijas mērķi ir tiesību, bērnu cietušo tiesību aizsardzība, sadarbība, monitoringa mehānismi, kā arī profilakse. Tam pretstatā direktīvas projektā uz, uzrādītie mērķi ir šaurāki, tātad tur ir konkrētāk definēti a, nodarījumi, sankcijas un pasākumi, lai stiprinātu šos, šos instrumentus un tādējādi aizsargātu arī cietušos. Bērnu pornogrāfija. Šobrīd gan direktīva, gan konvencija ir, a, tātad tur sakrīt a, bērna definīcija, tātad nepilngadīgais līdz 18 gadiem, un tam vajadzētu direktīvas projektā saglabāties. Tomēr direktīva iet tālāk nekā konvencija definējot bērnu pornogrāfiju. Tiek runāts par uh, materiālu seksuālo saturu, nevis par uh, tātad vardarbību vai izmantošanu, kas būtu iekļaut šajā materiālā. Bet konvencijā ir dota rīcības brīvība dalību valstīm. Tātad uh, atzīt arī līdzīgu attainojumu, attainojumu un šāda rīcības brīvība direktīvas uh, projektā šobrīd nav paredzama. Uh, pieejas bloķēšana bērnu pornogrāfijas materiāliem, nu, šeit ab, atšķirības starp instrumentiem ir uh, paredzēta 21. pantā, kas tā tad norāda, ka dalībvalstīm ir uh, jāveic tīmekļa vietņu bloķēšana vai arī filtrēšana, lai aizliegtu savā teritorijā pieeja tīmekļa vietnēm, kur tiek izplatīta bērnu pornogrāfijas materiāli. Tas ir ļoti plašs um, formulējums. Direktīvā, kas iet daudz tālāk nekā konvencija, bet tur tiek tātad arī norādīts uz īstenošanas instrumentiem. Par to varbūt ir vērts padomāt tālāk. Interneta bloķēšana netika skatītā, uh, disk, kad tika izstrādāta konvencija um, jo neviena no pusēm tajā laikā šo jautājumu nepacēla. Tomēr mēs vēlētos atsaukties uz tiesiskajām sekām šāda veida praksei. Un es gribētu atcerēties, ka šāda pasākuma īstenošana, protams, ir jā, jārespektē pamatiesības, kas ir paredzēts Eiropas pamatiesību konvencijā, jo īpaši tiesības uh, uz privāto un ģimenes dzīvi un izteiksmes brīvību. Tomēr mums nepieciešams arī pārliecināties, lai bērnu tiesības tiktu aizsargātas. Pieejas bloķēšanai ir nepieciešama startautiska sadarbība, un Eiropas padomes konvencija par kibernoziegumiem rada tiesisko ietvaru, lai cīnītos ar kibernoziegumiem globālā līmenī. Uh, TCY uh, šī izveidotā komiteja varētu būt labs ietvers, lai strādātu uh, ar jautājumiem saistībā ar pieejas bloķēšanu, un tam ir nepieciešama starptautiska sadarbība. Pirms uzklausīšanas man lūdza pieminēt arī normu mūsu konvencijā saistībā ar jurisdikciju. Pusēm ir savās likumdošanā jāiekļauj normas, kas ļauj uh, uzsākt kriminālu vajāšanu par nodarījumiem, kas ir aprakstīti konvencijā. Uh, šeit ir jāņem vērā teritorialitātes princips, tātad nodarījums, kas tiek veikts attiecīgajā teritorijā, kā arī ārpus, ņemot, uh, jo īpaši pieminot kuģus, starptautisko uh, ūdens un gaisa telpu. Un izņemot uh, teritorialitātes noteikumu, ir pieņemamas um, iebildes. Konvencijā ir paredzēti ļoti plaši kriteriji, un tur tiek noteikts, ka gan nodarītājiem, gan uh, cietušajam ir jābūt uh, uzturēš, pastāvīgās uzturēšanas vietai attiecīgajā dzīves vietā, lai arī šīs ir tādas uh, uh, neobligātas prasības. Lai cīnītos ar seksturismu, uh, konvencijā ir iekļautas normas, lai izvairītos no tiem šķēršļiem, kas nav ļāvuši uh, veikt kriminālu vajāšanu uh, tādu gadi, noziegumu gadījumā, kas ir veikti ārzemēs, ka tas nav darīts procedūras dēļ. Un tādēļ, ka esam um, izņēmuši šo prasību par dubulto sodāmību, uh, tas varētu atvieglot cīņu ar sekstūrismu. Kas attiec uz uh, cietušajiem bērniem, mūsuprāt ir svarīgi, ka direktīvas projektā tiek runāts par uh, uh, struktūrām, kas ir bērniem draudzīgas, lai palīdzētu ar atbalstu, kad pēc vardarbības, kas ir notikusi. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai direktīvas projektā tiktu ņemti vērā tie viedokļi, ta, tas, ka tā tad ir bērna viedoklis, arī jāņem vērā. Un, nu, esmu uh, nonākusi pie teksta, uh, kad gribētu uh, tātad apstiprināt Anģelilī uh, kundzei, ka pa Eiropas padome noteikti jums nosūtīs šo uh, tekstu, kas, kurā tiek sa salīdzināta konvencija ar direktīvas projektu. Ceram, ka šo tekstu jums varēsim iedot tuvāko nedēļu laikā. Un, nu, gribētu izteikties par uh, Eiropas padomes nākotnes plāniem attiecībā uz kampaņu. Es ceru, ka tas jums, ka tas jūs motivēs uh, ļau, tātad izstrādāt direktīvu un pārvarēt visus šķēršļus. Ceru, ka jūs iedrošināšu. Un 29. novembrī Eiropas padome uzsāks savu kampaņu a, apturēt seksuālo vardarbību pret bērniem. Kampaņa būs Itālijā, Romā. Un es ceru, ka tas būs atkal iemesls mums visiem apvienoties, a, sniegt papildus informāciju, pārliecināties, lai a, mēs apturētu vardarbību un, ap, un vairs šis fakts, ka viens no pieciem bērniem cieši no seksuālās vardarbības un 8% no tiem cieši no sev tuviem cilvēkiem, šis fakts, fakts cerams vairs nebūs taisnība. Gribētu aicināt dalībvalstis un Eiropas Savienību parakstīt un ratificēt kom, uh, konvenciju. Un es patiešām paļaujos uz jums, ka tas tiks izdarīts ātrā tempā. Mēs vēlētos, lai šī kampaņa turpinātos arī nacionālā līmenī. Uh, um, arī Eiropas padomes kontaktpunkti uh, darbā palīdzēs, uh, viņām tā, tad jau ir uzdots uh, šobrīd koordinēt sadarbību un nepieciešama arī mobilizācija dalību valstu līmenī, lai varētu palīdzēt iestrādāt uh, likumdošanas pasākums, kas nepieciešama, lai ratificētu konvenciju, un tie tiktu īstenot atbilstoši tekstā norādītajām normām. Bērni ir ļoti būtiska šīs kampaņas daļa, un viņu dalība kampaņā ir būtiska. Un tas notiek saskaņā ar Eiropas padomes konvenciju un uh, arī komentāru par 12. pantu konvencijā. Uh, svarīgi ir arī informēšana gan sabiedrībā, gan uh, arī attiecībā uz vecākiem par vardarbības pastāvēšanu. Mums nepieciešams pārkāpt šo tabū un uh, sākt runāt. Gan arī katru dienu mēs uzzinām par jauniem uh, bērniem, kas ir cietuši no seksuālās vardarbības. Varētu šķist, ka visi zina, ka tā ir realitāte. Var jau būt, ka tā ir, bet mūsuprāt šo risku mūsu bērniem vajag izskaidrot, lai viņiem palīdzētu, lai palīdzētu viņiem tomēr runāt. Un um, arī vecākiem ir šajā procesā jāie, jāiesaistās. Un prieks arī par iepri, um, komentāru, kas iepriekš izskanēja, ka mums ir jāveic arī seksuālā audzināšana un izglītošana. Vairums bērnu. Um, nerunā uh, ar vecākiem par seksualitāti agrīnā vecumā, bet, lai palīdzētu bērniem, mums nepieciešams palīdzēt arī vecākiem, lai varētu notikt saziņa vecāku un bērnu starpā. Šī mērķa dēļ Eiropas padomē mēs izstrādājam ļoti jauku instrumentu, kas ir uh, bērniem draudzīgs, kas paredzēts vecākiem bērniem, kas ļaus viņiem sarunāties šī vispārējā informatīvā kampaņa, tur ir iesaistīts arī sabiedriskās debatas dažās valstīs. Būs nepieciešama liela drosme, un es paļaujos uz jums kā uz parlamenta deputātiem palīdzēt sniegt atbalstu lēmumu pieņēmējiem, vecākiem, bērniem, izglītotājiem. Mēs negribam, lai šī kampaņa būtu noslēpums. Paldies! Thank you very much. Uh... Ora la parola. Eh, Paldies. Tagad būs ļoti īsa diskusija, jo mēs daudz kavējam. Eh, Sipela kundze un tad Balskot kundze. Paldies, jo vairāk es klausos ekspertus, jo vairāk man rodas jautājums, kāds ir šīs direktīvas mērķis Es tikko uzklausīju Orella kungu no Eirojusta. Nu, kāds labums jums būs no šīs direktīvas? Vai nepietiktu ar direktīvu, kur vienkārši tiktu nu, slēgt šis rops par to, kas notiek internetā? Un vēl Orela kungs, kāda ir statistika noziedzīgo nodarījumu jomā? Kāda ir stati statistikas dati, kad jūs nosaucāt šos skaitļus, cik attēlu var atrast internetā? Nu, kāda ir šī atsauces vērtība? Vai tiešām šie Tas nozīmē arī, ka vardarbības ir arvien vairāk, vai vienkārši šie attēli tiek pārkopēti un, un pavairoti. Man nav īsti skaidrs, jo es gribētu, lai Eiropol un Eirojus vairāk runātu vai vairāk pastāstītu mums par to, kā var uh, sūdzēt tiesā vai celt prasību pret juridiskām personām. Un kāda varētu būt prevencija arī plašsaziņas līdzekļu kompetence, veicot izmeklēšanu par seksuālu noziegumiem. Vismazāk pasargātie bērni nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un kuriem nav iemācīts, ka, ka viņi nedrīkst, uh, ka viņi nedrīkst pieņemt to, ka viņiem var pieskarties jebkurš, kurš to vēlas. Bērniem nav iemācīts uh, pateikt nē, varbūt ar to vajadzētu sākt. Un mans jautājums būtu, uh, Nu, kāds, kāda tad būs pievienotā vērtība šai direktīvai, lai samazinātu bērnu ļaunprātīgo izmantošanu? Jūs varat arī izcelt kādus noteiktus elementus direktīvā. Paldies, tagad lūdzu Boskurtas kundze. Dank u wel. Um, ehm, jā, ik wil eigenlijk twee vragen stellen. Paldies, man ir divi jautājumi. Uh, Eurojust un Europol pārstāvjiem. Eh, pirmkārt, eh, bērnu atklāšana es eh, redzēju Eurojust ziņojumā, ka miljoniem fotografiju ir atklāts, bet jūs atklājāt apmēram septiņus cietušos. Es domāju, ka runa ir par bērnu aizsardzību, bet kā tā tiek organizēta. Šīs direktīvas mēķis ir nodrošināt uh, palīdzību un aizsardzību uh, bērniem. Es gribētu zināt, uh, kā šeit tika palīdzēts cietušajiem, un tad otrs jautājums. Ērtinga kungs runāja par faktu, ka dažreiz nav iespējams uh, sākt kriminālu vajāšanu un kā ir šeit jāstrādā pie likumdošanas. Tad jautājums Eirodžos šīs daudznacionālās organizācijas, kas strādā pāri robežām, konkrēti ir Romas katoļu baznīca, dažādas valstis - Beļģija, Īrija, Vācija - ir pieredzējušas gadījumus kad eh, arī baznīcas pārstāji ļaunprātīgi izmanto bērnus, tad ko darīt, piemēram, tādā gadījumā, kad priesteris ļaunprātīgi izmanto bērnus īrijā, un tad lieta tiek vienkārši noklusēta, un viņš tiek nosūtīts uz Vāciju. Eh, arī ir eh, svarīgi bērnu aizsardzībai, lai mums būtu skaidrība. Vai jūs varētu pateikt, eh, vai jūs varat kaut ko darīt šajā gadījumā, un eh, ja nē, tad ko, ko mēs varam darīt? Paldies par jautājumiem. Es sākšu ar jautājumu par Eurojust pievienoto vērtību Eurojust ir organizācija, kas koordinē darbību starp valstīm. Mēs neuzņemamies paši savu iniciatīvu. Tas nozīmē, ka mūs, ar mums sazināsies prokurori kādā, no kādas dalībvalsts vai varbūt no vairākām valstīm vienā operācijā, un mēs darbosimies pēc dalību valsts vai varas iestādes lūguma. Tas nozīmē, ka mēs eh, paši eh, nevajājam nevienu. Mēs eh, esam mehānisms, kas veicina dalību valstu un iestāžu sadarbību. Mums problēma ir jurisdikcija, tāpēc es uzsvēra, ka ir svarīga jurisdikcijas paplašināšana, lai mēs varētu vai dalību valstis varētu vajāt eh, par noziegumu, kas ir izdarīts ārpus valsts, kur ir atrasts eh, likuma pārkāpējs. ne viss, kas ir minēts direktīvā, ietekmēs mūsu darbu. Mēs varam daudz ko darīt bez šīs direktīvas, bet tā iespaidos prokurors, kas strādā ar šiem noziegumiem dalību valstīs. Bija jautājums par fotografiju skaitu un cietušo skaitu. Šajā lietā ir ļoti daudz cietušo vienā valstī, bija septiņi cietušie, bet ir vairāki vēl citās valstīs. Bet ne visas fotogrāfijas ir uh, šo noskaidroto cietušo fotogrāfijas. Kā šodien pēcpusdienā bija teikts, fotogrāfijas tiek ievietotas internetā un tās tur atrodas gadiem un daudzas ir jau zināmas eh, agrāk. Bet eh, šis tīkls eh, ražoja jaunas fotogrāfijas, kas tiek papildinātas. Bet šie uh, Likuma pārkāpēji, kam tika konfiscēti materiāli eh, dažādās valstīs, viņiem bija arī daudz eh, citu eh, bērnu fotografiju. Par daudzpusējo organizāciju vai sadarbību starp dalību valstīm var būt tur eh, direktīva daudz ko nemainīs mūsu pusē. Bet, kā es teicu agrāk, eh, direktīva atsauksies uz izmeklēšanu dalību valstīs. Piemēram, ja nav vajadzīga apsūdzība no cietušā Tad dalība valsts var sākt izmeklēšanu arī tad, ja iesniegums nav saņemts. Tad var sākties liela operācija, ko eh, koordinēs eh, Eurojust. Viss ir eh, savstarpēji saistīts. Paldies! Paldies! Un es atkārtošu to, ko teica mans kolēģis no Eurojust. Uh, ir simtiem tūkstošu eh, seksuāli izmantoto bērnu fotografiju. Dažas ir vecas, dažas ir jaunas. Un tāpat kā visās organizācijās, visās noziedznieku organizācijās ir augstāki un zemāki līmeņi. Daži tikai izmanto, citi ražo, vēl trešajiem ir studijas ar videokamerām kur bērnus demonstrē un kur viņiem var likt kaut ko darīt, tad šīs fotogrāfijas arī izmanto kā caurlaides diskusiju e, istabā, jo tur nelaiž nevienu iekšā bez pierādījumiem, ka viņš arī nav pedofils. Mēs šeit runājam par uh, Eh, bērnu izvarošanu un internets veicina eh, šo procesu un arī slēpj likuma pārkāpējus. Tāpat likuma pārkāpējiem ir iespēja izplatīt šos materiālus. Un man ir pārsteigums, ka mēs gadu pēc gada ārestējam cilvēkus uh, skolotājs, gārīdzniekus, arī prokurors, tiesnešus. Es domāju, ka šis e, dokuments ir solis pareizajā virzienā, jo tas palīdz dalību valstīm saskaņot un koordinēt e, mūsu kopīgo izmeklēšanu Tālāk ir jābūt nākamajiem soļiem eh, uz šīs pieredzes pamata, bet es domāju, ka šis dokuments palīdzēs gan mums, gan dalībvalstīm. Paldies! Thank you, madam. Um, one of the question was, uh, is the Paldies. Viens no jautājumiem, vai šis projekts ir pievienotā vērtība mūsu mehānismiem, kādi tie ir mūsu rīcībā. Es gribētu piebilst pie tā, ko tikko teica iepriekšējais runātājs. Jautājums ir par sadarbību. Ir eh, Eiropas padomas eh, konvencija, kas ir labs pamats tālākam darbam, ir Eiropas Savienība un direktīvas, kas būs tieši pielietojamas. Bet es gribētu jums eh, apgalvot, ka direktīvas projekts ies tālāk par konvenciju un neierobežos eh, apjomu ar konvencijas apjomu kas ir atkarīgi no ratifikācijas. Eiropas padomus sastāvēt 47 valstis un ir iespēja sadarboties eh, Eiropas līmenī. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība kopā ar citām starptautiskām organizācijām eh, sadarbojas un es ceru, ka šai direktīvai būs pievienotā vērtība un noteikti ir eh, vērts eh, iet vēl vienu soli tālāk. Paldies! Thank you. Uh, ora um, direi che diamo inizio alla terza sessione. Tagad es domāju, ir laiks sākt trešo sesiju. Un tagad es lūkšu Banotei kundzi un e, bērnu kundzi. Un Mālas kundzi e, ieņemt vietas pie galda. Allora, iniziamo la terza parte relativa alle eh, prospettive internazionali e cominciamo. Eh, sāksim trešo eh, noklausīšanās daļu - startautiskā perspektīva. Vispirms eh, uzstāsies eh, Mālas kundze. Viņa ir eh, ANO eh, īpašā referente eh, bērnu prostitūcijas un bērnu pornogrāfijas jautājumā. Paldies, dāmas un kungi! Man ir tas gods uzstāties šajā sanāksmē par direktīvu pret bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju. Ņemot vērā manas pilnvaras jebkuri pasākumi, lai apkarotu šos noziegumus, ir man ļoti interesanti. Apno cilvēktiesību padomēs eh, nolasīja ziņojumu par eh, pornogrāfiju, par bērnu pornogrāfiju internetā un šogad oktobrī ģenerālajā asamblējā es eh, ziņošu par situācija bērnu prostitūcijas un pornogrāfijas eh, jomā. Vispirms dažas eh, idejas par pašreizējo situāciju. Tā kā eh, bērnu prostitūcija un pornogrāfija ir ļoti smags bērnu cieņas pārkāpums, ir izveidota vairāki mehānismi. Pirmkārt ir konvencija par bērnu tiesībām un e, tās protokols. Ir arī vairāki citi instrumenti, ko ir parakstījušas vairākas valstis šīs apņemšanās nozīmē, ka ir sasniegti panākumi ir eh, darbības gan starptautiskā, gan valstu, gan reģionālā līmenī, un eh, cīņa pret eh, šo noziegumu ir pastiprinājusies, tomēr vēl paliek vairāk izaicinājumi. Un ņemot vērā to, ko mēs zinām par šiem noziegumiem, uh, Mēs varam pirmkārt aprakstīt uh, šo, šīs noziedzības apjomus un tendences. Ir uh, skaidrs, ka vairākas uh, formas, piemēram, seks turisms, pornogrāfija, bērnu prostitūcija internetā, seksuālās darbības internetā, tas viss pieaug un e, zēni un meitenes tiek seksuāli izmantoti e, pasaulē. Un e, šie attēli kļūst ar vien vardarbīgāki un šokējoši un cietuši ar vien jaunāki. Attēlu skaitu ir grūti noteikt, jo tie atrodas privātajos saziņas tīklos un sociālajos tīklos. Uh, bet eh, pieaug arī bērnu seksuāls izmantošanas skaits internetā. Mums eh, pašlaik nav eh, uzticamu sistēmu, mēs nevaram identificēt cietušos. Tā ir problēma, kas aptver vairākas valstis, jo mums ir grūtības arī ar informācijas apmaiņu. Ir ļoti maz gadījumu, par kuriem ir zināms no pašiem cietušajiem un viņu ģimenēm. Tad nav likumdošanas, cilvēkiem nav zināms, ka ir likumi, eh, cilvēki nesūdzas, nevēršas tiesā, jo viņiem nav vieglas pieejas tiesai, un tiesa ir gara un daudz eh, izmaksā. Vēl viens svarīgs jautājums ir, eh, cik sarežģīts ir šis noziedzības veids, un tas ir daudzveidīgs, eh, un tā pamatā ir vairāki eh, savstarpēji saistīti faktori. Pirmkārt, ir pieaugus, pieaugušā nabadzība un nevienlīdzības pieaugums, vīde pasliktinās, eh, HIV un AIDS konflikti un citas uh, ārkārtas situācijas, ir viegls pieejas, viegli pieeja tehnoloģijām un noziedzība kļūst ar vien vairāk organizēta un no seks industrijas ir pieprasījums un šī seksa industrija drīkst pastāvēt, jo pastāv tolerance pret to ir vairākas bērnu grupas, piemēram, migrantu bērni, ielu bērni vai nereģistrētie vai nelegāli ievestie, kuri strādā piespiedu darbu, bērni ar fiziskiem trūkumiem, aizstā, aizturēšanas centros, arī bērni ar narkotiku narkotikas vai alkohola atkarību, ir fiziskas, psiholoģiskas un sociālas problēmas, ir eids, atkarības, agra grūtniecības, seksuālā izmantošana, narkotikas, ir psihiatrijas problēmas un iztumšana no eh, sabiedrības par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu internetā un ar telekomunikācijas sistēmām. Situācija kļūst ar vien eh, sarežģītāka, jo attēli, kas eh, tiek noietot internetā, nekad nepazudīs, un tas ir graujoši, eh, graujošas sekas atstājuši atziņu uz bērniem un arī cilvēki ir dzīvo pasaulē, kur pastāv šī bērnu pornogrāfija, un bērnu pornogrāfija ir arī bērniem kā izziņas līdzeklis, ka bērni ļoti eh, agri apgūst eh, šos uzvedības paraugus. Tātad uzdevums ir aizsargāt eh, bērnus. Pirmkārt, ratifikācija ir pieaudzis starptautisko un reģionālo mehānismu ratifikāciju skaits. Šodien 137 valstis ir ratificējušas protokolu pret eh, bērnu pornogrāfijas pārdošanu, 29 nav parakstījušas. Tad 22 valstis ir ratificējušas, bet 4 - Čehija, Somija, Īrija un Malta nav ratificējušas e, šo protokolu. E, kā e, teica iepriekšēji runātāji, Eiropas padomus konvencija pret bērnu izmantošanu tika pieņemta 2008. gadā, bet arī nav pilnīgi ratificēta. Protams, ir jābūt ratificētam konvencijām, ir labi, ka tās ir, bet mums vajag arī saskaņot eh, likumdošanu. Ir daudz reformu, kas ir pabeigtas, tomēr vēl ir uh, trūkumi. Dažu valstu likumdošanā nav skaidri noteikti pārkāpumi dažās valstīs nav kriminalizētas visas eksploatācijas formas, dažas valstis neņem vērā juridisko palīdzību bērniem vai kompensācijas mehānismus. Tāpat arī eh, dažos gadījumos netiek ņemts vērā, ka šāda eksploatācija nenotiek tikai vienā valstī, un daudzām valstīm nav viegli pieejamu sistēmu, jo eh, tiesiskai aizsardzībai ir jābūt viegli pieejamai tā tad ir grūti reģistrēt šos gadījumus. Arī likumdošana starp valstīm atšķiras, un mēs redzam, ka noziedznieki strādā valstīs, kur likumdošana ir vājāka. Ir vairāki darbības plāni un stratēģijas, kas ir pieņemti, bet par nelaimi vēl uh, nav pietiekami daudz izdarīts, un šie pasākumi ir ierobežoti gan laikā, gan vietā. Ir vairākas informācijas kampaņas, kas ir sāktas, bet par nelaimi šī informācija nav eh, pietiekama un tā eh, nesasniedz mērķa auditoriju. Par filtriem un mehānismiem Mēs ceram, ka tagad Eiropas internets būs drošs un ir arī mehānismi pret eh, seksuālā turismu un tiek kontrolēta šī turisma zonas, bet eh, ne visur šie mehānismi darbojas. Eh, tālāk par bērnu iesaistīšanu šajā noziedzībā. neskatoties uz visiem izglītības pasākumiem, tomēr vēl vairāk ir jādara. Ir jābūt bērnu pieejai informācijai. Un ir jāņem vērā arī stratēģijas, kā aizsargāt bērnus, jo bērni ir ne tikai cietušie, viņi ir grupa, kas ir jāņem vērā jebkurā risinājumā. Ir pieņemti ētikas kodeksi un ir informācijas kampaņas. Dažās valstīs arī ir pieņemti likumi, kas uh, uzliek interneta pakalpojumu sniedzējiem un telekomunikāciju uzņēmumiem atbildību Un eh, šādas iniciatīvas ir jāveicina arī citur turismā, transportā un finansu eh, pakalpojumos un komunikācijas sektorā. Par starptautisko sadarbību ir vairākas eh, programmas apmaiņa ar informāciju. Mēs esam redzējuši vairākas piemēras, tātad starptautiskais fonds, Europol un Eurojust. Tie ir mehānismi, kas veicina sadarbību uh, starptautiskā līmenī, bet tie ir jānostiprina tālāk, jo uh, seksuālā eksploatācija neaprobežojas tikai ar vienu valsti. Par kontroli un vērtēšanu visām valstīm, kas ir ratificējušas konvenciju, ir bērnu tiesība aizsardzības mehānismi, bet daudzām valstīm šo mehānismu vēl nav, un tad ir grūti novērtēt, kas ir sasniegts bērnu tiesību jomā. Tagad par pašu direktīvu. Kad es izlasīju šo direktīvu, tā ņem vērā tos eh, novērojumus, ko es nu pat apskatīju, jo ir mēģināts saskaņot likumdošanu un saistīt to ar mehānismiem, kas ir jau ratificēti, un ir arī mēģināts eh, saskaņot dalību valstu eh, likumdošanu. Ir jābūt skaidrām visu noziedzības veidu definīcijām, ieskaitot arī uh, bērnu pornogrāfiju internetā. Šī direktīva mēģina veicināt izmeklēšanas un kriminālu vajāšanas kārtību gan starptautiski, gan uh, valsts mērogā un arī nodrošina aizsardzību un palīdzību uh, cietušajiem. Tāpat arī kompensācijas pasākumi ir minēti. Direktīva arī mēģina novērst seksuālās eksploatācijas gadījumus un arī mēģina novērst pornogrāfisku attēlu parādīšanos un ir paredzēta labas prakses un pieredzes apmaiņa. Tātad es ļoti priecājos redzēt šo direktīvu tā ņem vērā e, dažādas notikumus pēdējā laikā un tā apskata kriminālu vajāšanu, e, e, aizsardzību un profilaksi, bet es gribētu vēl atgriezties pie dažiem jautājumiem. Ja mēs apskatām bērnu intereses vispirms, bērnu vecums. Ir dažādas idejas, kas būtu uzskatāms par nepilngadīgo, eh, vai tas būtu jaunāks par 18, bet tad mēs arī runājam par piekrišanas vecumu. Tomēr vajadzētu saprast, ka neviens eh, jaunāks par 18 gadiem nevar piekrist eh, seksuālai eksploatācijai vai pornogrāfiskai darbībai, tātad šis piekrišanas vecums nav ņemams vērā par attiecībām starp pāriem. Es šeit uh, atsaukšos uz 23. pantu Lancerotī konvencijā, ka puses uh, Tur ir runa par nedzīvu, par reāli neeksistējošiem bērniem vai par brīvprātīgu piekrišanu vai arī materiāliem, kas ir ražot pašu lietošanai. Cietušos nedrīkst uh, atraidīt vai sodīt, un ir jāņem vērā viņu intereses. Par sodiem ir eh, svarīgi pārskatīt eh, sodus un padarīt tos eh, stingrākus direktīvā, lai tie atturētu no nozieguma izdarīšanas. Šiem sodiem būtu jābūt atturošai iedarbībai. Uh, un vajadzētu arī harmonizēt eh, sankcijas eh, dalību valstīs un jāatceras, ka šie noziegumi neaprobežojas ar vienas valsts teritoriju. Tāpat ir svarīgi, ja ir laba likumdošana, tad šai likumdošanai ir jābūt pieejamai visiem cietušajiem. Mēs arī šeit runājam par noteikumiem eh, cietušo Uh, aizsardzībai tiesas procesa laikā un ir jāaizsargā bērna identitāte un jāatceras, ka bērna intereses ir svarīgākās visā, visos gadījumos un bērnam ir jābūt informētam valodā, ko viņš saprot. Par visu šie apsvērumi par uh, aizsardzību un kompensāciju un palīdzību ir ļoti svarīgi. Uh, un jāatceras, ka upuri cieši ilgu laiku par uh, publisko bērnu izmantošanu internetā šie tīkli ir uh, jāizjauc, un lai to izdarītu, ir uh, policijai jādod iespējas iefiltrēt savus aģentus šajos pedofilu tīklos. Tāda praksa jau pastāv un tā ir jāveicina. Par lapu bloķēšanu un dzēšanu, vai tā ir pietiekama, proporcionāla un iespējama. Es domāju, ka mēs šeit runājam par nopietnu bērnu tiesību pārkāpumu un meklēšanas mehānismiem un eh, pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt atbildīgiem par savām Eh, lapām un jābloķē lapas un jāsaglabā eh, tie materiāli, kas ir pierādījumi. Ir jābloķē jebkuri strādājoši finanses mehānismi, ja tie tiek izmantoti eh, pornogrāfisko lapu labā. Arī pakalpojumu sniedzējiem ir jābloķē lapas, kas satura seksuāli izmantotu bērnu eh, attēlus. Par kontrols mehānismiem, kas jau ir izveidoti, tie ir jāpaplašina. Ir skaidrs arī, ka pati bloķēšana nav pietiekama, jo eh, šiem internetu noziegumiem ir startautisks raksturs un tehnoloģijas ātri attīstās un uh, organizētā noziedzība arī veicina šo noziegumu veidu. Mēs uh, šeit uh, nemēģinām uzskatīt internetu par ļaunumu, bet tehnoloģijai būtu jābūt drošai, lai bērni varētu droši lietot internetu. Un šīs kontrols tehnoloģijas ir jālieto saprātīgi, lai informētu eh, bērnus un eh, iemācītu viņam atbildību. Šeit ir jārunā arī par informāciju un eh, noziedzības novēršanu un arī spēju atklāt problēmas. Tāpat ir svarīgi arī nostiprināt eh, esošos datu vākšanas un informācijas apmaiņas mehānismus Eiropas un starptautiskā līmenī, jo tur, jo tas ir labākais veids, kā atklāt eh, noziegumus. Eh, šī ir ne tikai Eiropas problēma, bet vispār starptautiska problēma Tātad mums ir jāsniedz palīdzība arī trešajām valstīm, īpaši attīstības valstīm. Beidzot, ja šī direktīva tiks ieviesta, tad ir jābūt noteikumiem, lai dalību valstis regulāri atskaitītos par eh, procesu un cietušo skaitu, un lai mēs zinātu, kas ir tālāk jāuzlabo. Tālāk šī direktīva ir vispārīgi tā neaprobežojas tikai ar likumdošanu, un mums ir dažādi eh, darbības mehānismi, kas ir uh, saistīti, lai strādātu gan reģionālā, gan valsts, gan starptautiskajā līmenī. Tas ir ļoti labs uh, sākums tālākajam darbam. Paldies uh, organizatoriem, un ja būs tālāk kādi jautājumi, es uh, varu uz tiem atbildēt. Paldies! Eh, eh, grazie davvero per eh, questo intervento così puntuale. Paldies! Jūsu uzruna bija ļoti detalizēta. Būtu ļoti jauki, ja jūs arī savu tekstu varētu iedot sekretariātam. Tagad ir desmit pāri seši, mums ir vēl divas runātājas, un tad mums ir jāpārtrauc sēde, tāpēc uzreiz došu vārdu Bērnas kundzei. Viņa pārstrā, pārstāv UNICEF uh, pētījumu centru Inočenti. Paldies, dāmas un kungi! Paldies, ka jūs esat uzaicinājuši arī UNICEF uz šo pasākumu. Mēs ļoti nopietni izturamies pret šo problēmu, un es pati uh, nodarbojos, es strādāju Florencē, UNICEF nodaļā, un es gribētu jums pastāstīt par atzinumiem, kas tika iegūti divos pētījumos, un tie ļauj gūt zināmu ainu par to, kas notiek cilvēku bērnu tad, vardarbības jomā, arī izmantojot internetu. Un runa ir ne tikai par internetu, bet arī par to, kas notiek reālajā pasaulē. Un otrais pētījums savukārt pētīja vardarbību pret bērniem, kas vairāk saistās ar turismu. Seksuālā izmantošana var būt uh, saistīta ar daudziem dažādiem faktoriem, gan ar bērna vecumu, gan dzimumu, gan tā ģimenes situētību, gan arī ekonomiskiem apstākļiem valstī. Un lai saprastu to, kas notiek šajā jomā, šeit svarīgi ir saprast, ka runa nav tikai par uh, pedofīlu veiktām darbībām, bet gan par uh, cilvēkiem, kas, ar kuriem bērni sastopās ikdienā, kas piedara pie viņa ģimenes, pie viņa tuvākā loka. Un um, cilvēki ļaunprātīgi izmanto bērna uzticēšano, uzticēšanos. 90% bērnu izmantotāji iepriekš ir bijuši pazīstami ar bērnu. Uh, un strauji attīstoties informācijas tehnoloģijām, arī internetam, šī attīstība ir kļuvusi plašāka un straujāka. Bērniem tagad ir pieeja dažādiem sociālajiem tīkliem un tās ir gan jaunas iespējas, gan arī jauni draudi uh, seksuālajā un cita veida izmantošanā. Un daudziem uh, cilvēkiem šīs jaunās tehnoloģiskās iespējas uh, dod jaunas iespējas vai nu pievērsties uh, noziedzīgām darbībām vai tās vienkārši samierināties ar to, ka tās notiek. bērni, izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas, nevienmēr prot nošķirt to, kas notiek internetā no reālās pasaules. Un mēdz notikt tā, ka šīs divas tā kā pasaules viņu apziņā sajaucas. ne visos gadījumos mēs varam runāt, ka bērnus apdraud tas, ka viņi lieto internetu. Ja viņi ir apguvuši um, pareizu internetu lietošanu vai navigāciju, tas uh, rada mazāk problēmas. katram bērnam būtu ir e, nepieciešams nodrošināt gan izglītību, lai viņš pats sev var pasargāt, gan arī, ja ir noticis kaut kas nelāks, lai viņam būtu iespēja saņemt aizsardzību un e, aizsardzību pēc tam. UNICEF uh, vēlas, lai bērnu aizsardzības sistēma uh, kļūtu labāka un efektīvāka, un ir jābūt sistēmiskai pieejai, kurā jāiesaistās visiem partneriem, ir jābūt labiem likumiem un jābūt efektīvai sadarbībai starp policijas un citām tiesībaizsardzības iestādēm. Ir jābūt arī efektīvai sodu piemērošanas sistēmai. Um, pētījumi liecina, ka uh, bērnu izmantošana atšķirās gan pēc vecuma, gan pēc dzimuma, un mums ir jāsaprot arī par to, kāda loma var būt izglītībai un ir jādomā par to, kādas citas darba un peļņas iespējas var piedāvāt tiem, kas ir tikuši izmantoti uh, um, ar prostitūcijas jomā. Ir nepieciešams izveidot līdzsvaru. Bērniem ir jābūt pieejamai informācijai un jānodrošina arī bērnu autonomija. Un šeit ir ļoti liela loma, kā es jau sacīju, izglītībai un tādiem un arī izglītībai, ko bērni iegūst kontaktējoties ar saviem vienaudžiem ir nepieciešams uzlabot uh, cietušo iespējas uh, uh, celt prasības vai vispār paziņot par to, kas ar viņiem ir noticis, un ir jābūt labākām saiknēm starp tiesu sistēmu un no otras puses izglītības un veselības aizsardzības sistēmām. Uh, kuru darbiniekiem ir ļoti liela loma, noskaidrojot to, kas ir noticis, kādi noziegumi ir izdarīti. Jābūt arī labai sadarbībai starp organizācijām, uzņēmiem, kas nodarbojas ar turismu. Ļoti daudz uh, um, pornogrāfisku attēlu tiek uh, saražoti uh, jaunatīstības valstīs, un mums jāpaturprātā, ka arī tur ir daudz cietušo bērnu. Un mēs ļoti priecājamies par to, ka šajā direktīvas projektā ir vērojama tāda aptveroša pieeja šai problēmai, un mēs esam arī iesnieguši plašus, apjomīgus komentārus par šo uh, um, projektu, un es gribētu varbūt atgādināt tikai dažus elementus, kas ir būtiski UNICEF. Aprakstot noziedzīgos nodarījumus ir izmantots izmantot VIO kongresā izstrādātās definīcijas, tas mums liekas pareizi. Un mēs uzskatām, ka pareizi ir atsaukties uz bērnu tiesībām tikt uzklausītam un bērnu iespējām saņemt vislabāko savu interešu un tiesību aizsardzību. Ir jānovērš diskriminācija, piemēram, runājot par tā saucamo piekrišanas vecumu, kas var būt atšķirīgs bērn, eh, zēniem un meitenēm. Ir paredzēts arī veidot pašregulējošus mehānismus šo noziedzīgo nodarījumu novēršanai, un šodien tika runāts arī par sodiem, ka sodi ir jāpielīdzina sodiem par citiem ļoti nopietniem noziegumiem. Uh, Mēs zinām, ka saskaņā ar mūsu pētījumu rezultātiem uh, likumi vai noteikumi, piemēram, par sodiem uh, ir izstrādāti, bet tie netiek efektīvi piemēroti. Mēs esam noraizējušies par to, ka bērni uh, um, tiesvedības procesā neseņem pienācīgu aizsardzību, un runa ir šeit ne tikai par prostitūcijas gadījumiem, bet ir svarīgi, lai cietušie netiktu uztvērti tikai un vienīgi kā upuri. Mēs arī gribētu, lai vienā no aptvērumi, vienā no apsvērumu dalību valstis tiktu aicinātas, vismaz tās, kas to nav izdarījušas, ratificēt UNICEF. Um, apņemšanos uh, vai apņemties ratificēt uh, uh, konvenciju par bērnu tiesību aizsardzību. Gra Grazie. Adesso la parola a Mary. Paldies. Tagad Banotī kundze lūdzu. Jūs arī ilgu laiku esat strādājusi Eiropas parlamentā un tagad pārstāvat um, pazudušo un eksploatēto bērnu aizsardzības centru. Paldies, jā, kā jau bijusī deputāte, es saprotu, ka laika bieži vien pietrūkst. Šodien gan es neesmu šeit ieradusies kā bijusī deputāte, bet gan pārstāvu starptautisko pazudušo un uh, izmantoto bērnu centru, kas atrodas uh, Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, un esmu viceprezidente. 2002. gadā starptautiskā centra valde noformulēja to, ko mēs saucam par Dublinas deklarāciju Tajā mēs pieņēmām lēmumu koncentrēties un apkarot bērnu izmantošanu un um, vardarbību internetā. To pazīst kā Dublinas plānu. Un mēs kā organizācija ar prieku redzam, ka daudz no, daudzas no mūsu tobrīd izteiktajām rekomendācijām ir iekļauts arī direktīvā. Un pavisam īsi pāriešu tātad pāri šiem jautājumiem, par kuriem mums prieks. Mēs pilnībā piekrītam bērna definīcijai, Un mēs neuzskatām, ka neviens, mēs uzskatām, ka neviens bērns, kas ir jaunāks par 18 gadiem, nav spējīgs piekrist uh, seksuālai izmantošanai. Mēs arī piekrītam tam, ka bērnu pornogrāfijas, defini, uh, bērnu pornogrāfijas termins ir jādefinē, uh, un tur nepieciešams konkrēti izmantot terminoloģiju, kas ir saistīta ar datoriem un informātiku. Nodarījumi uh, saistībā ar bērnu pornogrāfiju ir jāiekļauj valstu uh, krimināla kodeksos un jāparedz tātad uh, arī sankcijas uh, par zināšanu, uh, par uh, šādu materiālu pastāvēšanu, neskatoties uz to, vai šie, uh, vai uh, šie attēli tiek lejupielādēti. Mēs uzskatām, ka vajadzētu arī sankcijas attiecībā uz vecākiem vai aizbildņiem, kas apzinās, ka bērni ir izmantoti šādi, un cilvēki, kas uh, apzinās, kur ja, atru, atrast šo informāciju, arī būtu jās, jāsoda. Grooming arī ir jāsoda, kā arī um, Tātad loģika šeit ir tāda sodīt cilvēku, kas ir norādījis, ka viņam ir tieksmes paveikt šādus noziegumus, vienalga vai noziegums ir līdz galam izdarīts. Un ir jāziņo um, par noziegumiem. Uh, tas būtu jādara informācijas tehnoloģiju pārstāvjiem, ārstiem, uh, kredītkaršu kompānijām, bankām, um, foto. Uh, attēlu attīstītājiem un tātad iesaistītajām pusēm. Bērnu uh, pornogrāfijas cietušie uh, ir ļoti labi at attainot šajā direktīvā. Un organizētās noziedzības uh, aspektu vajadzētu ņemt vērā un arī citus vainu pastiprinošus apstākļus. Internets uh, Un pārvietošanās brīvība nozīmē, ka arī pasaule ir mainījusies. Bērni tagad ir kļuvusi, kļuvuši par tirzniecības preci, un bērnu, um, cietušos bērnus var atrast jebkurā valstī. Tādēļ mēs pilnībā tam arī piekrītam, un mūsu bažas ir ļoti līdzīgas par šo jautājumu. Vienīgais jautājums, par kuru šodien vēl neesmu dzirdējusi, bet mūsuprāt tas ir ļoti inovatīvs uh, risinājums. Tātad Mums ir bažas par sasaisti starp bērnu pornogrāfiju un finansu sistēmu. Tas ir saskaņā ar mūsu māsas organizāciju ASV, kas ir uh, Nacionālais centrs pazudušiem un iz, izmantotajiem bērniem. Un es arī zinu, ka daudzi no maniem kolēģiem un daudz cilvēku, kas šodien piedalās, ir devušies šo organizāciju Vašingtonā. Tātad mēs kopā uh, pārformējām finansu koalīciju pret bērnu pornogrāfiju. Tā ir uh, privātās nozares un valsts sektora sadarbība, kas pārstāv aptuveni 90% no, Eiropas, no ASV maksājumiem. Uh, 44 uzņēmums ir pievienojušies, tajā skaitā arī vadošās bankas, kredītkaršu uzņēmumi, elektronisko maksājumu tīkli, trešo pušu maksājumi, kā arī internetu pakalpojumu sniedzēji. Šī koalīcija uh, aktīvi sastrādājas ar tiesību sargājošām iestādēm, lai varētu slēgt tos kontus, ko, kas, ko izmanto tātad šādiem ļaun, ļaundabīgiem mērķiem. Un šo centienu rezultātā par 50% ir samazinājies uh, nelegālo tātad tīmekļa vietņu skaits, par kuriem tiek ziņots. Un daudzas no šīm komerciālajām vietnēm pāriet uz netradicionālām maksājumu metodēm un tādējādi um, ierobežo ASV izdoto kredītkaršu izmantošanu. Līdzīga iniciatīva ir arī Eiropā un starptautiskais centrs varētu sniegt līdzīgu iedvesmu tātad arī Eiropas attiecīgajām institūcijām, izklāstot, kāda ir mūsu stratēģija, balstoties uz finanšu koalīcijas pieredzi ASV. Starptautiskais centrs arī strādā, lai veicinātu finansu koalīcijas darbu globālā līmenī, turpinot strādāt pie reģionālo tīklu uh, izveides Latīnamerikā, kā arī Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Mēs atbalstām bloķēšanas vai filtrēšanas konceptu, tomēr mēs tajā pašā laikā arī atzīstam, ka tas nav nekāds brīnumlīdzeklis, kas apturēs bērnu pornogrāfijas izplatību, jo tas neiznīcina saturu tātad avotā un tikai ierobežo to. Bet tā kā netiek uh, Tādējādi mēs nevaram pārliecināties, ka šis materiāls tomēr kaut kur neparādīsies beigās. Es arī vēlētos norādīt, nu tas gan man nav pierakstos, bet uh, saprotu, kas ir šos dokumentus jau saņēmuši. Kas attiecas uz starptautiskos centru, es zinu, ka ASV likumdošana liel, uh, vairākās tātad jautājumos atšķiras no Eiropas likumdošanas, un arī izteiksmes brīvība ASV ir um, tāds ļoti plašs likumdošanas tiesība akts. Bet mūsu gala mērķis, mūsu galīgais mērķis starptautiskajā centrā ir apturēt, lai tātad tiktu uzņemti šie attēli, šis saturs, uh, lai tie tiktu izplatīti, un mēs sastrādājamies ar nozari, uh, lai to apkarotu. Mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar Microsoft, un nobeigumā gribētu teikt, ka ir pilnīgi skaidrs, ka nav ļoti vienkārša tāda vienas soļa risinājuma šai problēmai. Interneta pieejamība, kā arī starp, uh, interneta tehnoloģiju izmantošana ir uh, devusi noziedzniekiem iespēju um, tātad uzturēt pat veselu nozari balstoties uz šiem attēliem. Uh, Un priekšsēdētāji gribēja teikt, ka tad, kad Dublinā 2002. gadā mums bija sanāksme, es ticu, ka neviens no mums, un es domāju, ka neviens no vai, tātad ne vairākums, kas ir, uh, kas nav iesaistīti uh, šajā nozarē, nezināja, par, par ko mēs īsti runājam. Likās, nu varbūt tāda vienkārši parunāšana, un man ir liels prieks, ka ar visām organizācijām, kas šodien te ir pārstāvētas, tajā skaitā arī Eirojust, Eirožas tātad neviena no organizācijām neapzinājās, cik smaga ir šī problēma. Un par to ir prieks, par, par to, ka tagad mūsu viedoklis par to, ar ko mēs strādājam, ir daudz realistiskāks. Tātad bērnu seksuālā izmantošana internetā. Tas nav nekas divdomīgs, tas vienkārši pilnīgi skaidri redzams noziegums pret bērniem, un tādēļ man Liels paldies no manas puses un liels prieks piedalīties jūsu diskusijās šodien. Paldies! Grazie a tutti. Eh. Liels paldies! Paldies visiem! Nu jau ir pulkstens 6.30 pēcpusdienā, 18.30, un es domāju, ka ir pienācis laiks slēgt sanāksmi līdz rītam no rīta. Darbu atsāksim pulksten 9. Tad runāsim par labo praksi. Uzklausīsim vairāku uh, dažādu asociāciju pārstāvus, tādēļ vēlreiz visiem paldies un līdz rītam!